Dear colleagues, please. Take... Dārgie kolēģi, lūdzu, apsēdieties savās vietās. Gribēju pie mums sveikt Danielu no īkundzi, kas uh, vada uzraudzības padomi ECB SSM ietvaros. Šī ir otra uh, uzklausīšana 2016. gadā, kā ir paredzēts saskaņā ar SSM regulu un uh, iestāžu vienošanos uh, starp parlamentu un ECB. domāju, ka mums var būt eh, labas un auglīgas eh, iestāžu attiecības. Paldies, ka pie mums ieradāties. Šodien mēs eh, vēlētos dzirdēt, kas ir noticis pēdējā laikā banku sektorā, uzraudzības jomā, runājot par stresa testiem, um, sliktajiem kredītiem, jeb NPL Mēs gribētu runāt arī par to, kas tika apspriests Bāzeles komitejā, ņemot vērā banku sistēmas pārskatīšanu. Rīt mēs arī balsosim, līdz ar to mēs varēsim ar jums šodien um, apspriesties, diskutēt. Tas būs ļoti noderīgi. Tagad jums došu vārdu uh, ievadrunai un tālāk uh, deputātiem būs iespēja jums uzdot jautājumus un jums uz tiem atbildēt. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Man ir liels prieks eh, būt atkal uh, eh, ekonu komitejā. Ir eh, patiešām noticis visai daudz uh, banku sektorā pēc tam, kad notika vienotā Eiropas uzraudzība, jeb uh, VUM, vienētais uzraudzības mehānisms, kopš tika ieviests. Mēs esam ieviesuši vairākus pasākumus, reformas, bāzeles ietvaru, ko jūs pieminējāt, Un tad es eh, tagad pastāstīšu par svarīgākajiem aspektiem, par eh, svarīgākajiem notikumiem banku sektorā. Jāsaka, ka eirozonas banku ienesīgums joprojām ir vēsturiski zems un peļņa ir aptuveni 5,9% otrajā 2016. gada ceturksnī, kas ir nedaudz zemāk kā 2015. gadā, kad tie bija 6,5%, bet tas joprojām ir divreiz vairāk kā 2015. 2014. gada decembrī. Man vajadzētu uzsvērt, ka nevajadzētu uzskatīt zemās procentu likmes par vienīgo uh, izaugsmes kavētāju, uzskatīt tās par visu, nu, tātad galveno uh, grēkāzi. Jāsaka, ka zemes uh, procentu likmes uh, banku ienesīgumu, banku peļņu ietekmē tādā ambivalentā veidā, tās var negatīvi ietekmēt uh, procentu likmes, bet tajā pašā laikā var arī palīdzēt amortizēt um, kredītu zaudējumus un atbalstīt kredītu pieprasījumu. Mēs tāpat eh, esam pieredzējuši arī to, ka konkurence no tādām iestādēm finanšu instrumentiem, kas nav bankas, ir jāsaprot, ka ir nepieciešams investīcijas. Mums ir jāinformē arī patērētāji par to, ka ir jāizmanto vairāk, piemēram, digitālu pakalpojumu un uh, citi, bet tie, diemžēl, nevienmēr ir pietiekami modernizēti. Mums tādēļ ir jādomā par tādu uzņēmēju darbības modeli, kas uh, var uh, ļaut gūt ienākumus arī bankās, bet bankām ir jāpiemērojas jaunajiem makroekonomiskajiem apstākļiem un uh, jābūt konkurētspējīgām. spējīgām. Mēs runājam arī par sliktiem kredītiem, jeb NPL, kas pieauga apmēros kopš 2008. gada. Dalību valstīm vajadzēja pielāgot savu ekonomiku, tautsaimniecību šiem procesiem, un tādēļ izaugsme joprojām ir ļoti gausa. ECB joprojām strādā pie tā, lai varētu izveidot pietiekam labu uzraudzību un uh, lai šie sliktie kredīti tiktu samazināti visā banku savienībā. Un VUM darba grupa, kas uh, strādā pie NPL, tika izveidot 2015. gada septembrī un uh, tika uzsāks publiskas um, konsultācijas par vadlīnijām, kas jāizstrādā. Uh, banku lietošanai attiecībā uz NPL. Un konsultācijas, nākamā konsultācija kārta notiks 15. novembrī, un mm, vadlīnijas mēs esam gatavi pieņemt nākamā gada janvārī. Jāsaka, ja mēs runājam par NPL, eh, nu, tas īsti nav mūsu pilnvarās, tādēļ uh, ieinteresētajām pusēm ir jācīnās pret struktūrāliem šķēršļiem, lai bankas uh, varētu tikt galā ar šo problēmu, restruktūrējot arī parādu uh, struktūru. Ir nepieciešams arī uh, progress, optimizējot uh, maksātnespējas likumdošanu un citus procesus dalību valstīs. Eh, tagad daži vārdi par SREP, jeb eh, uzraudzības pārskata un izvērtēšanas procesu 16. gadā. Uh, Jāsaka, ka risku uh, pārvaldība joprojām ir gana stabila, bet daudzas eirozonas bankas joprojām sastopas ar daudziem uh, izaicinājumiem. Ir arī bankas, kur ir uh, jāskatās uz pārvaldības pusi. Un visu beidzot, uzraudzības stresa testi norādīja, ka ir jādomā par to, kā samazināt iespējamos atgriezeniskos šokus. Un, kad es ar jums iepriekš tikos jūnijā, es jau teicu, ka saskaņā ar informāciju, ko saņēmām no banku iestādes un Eiropas komisijas likumdošanas interpretāciju, mēs sagatavosim vadlīnijas otrajam pīlāram un ir jāuzlabo CET1 kapitāla aplēses, ņemot vērā to, ka situācija bija visai stabila salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Mēs um, veicām SREP cikla pārbaudu un uzraudzību un lēmām, ka izveidojot otro pīlāru mums ir jāstrādā uh, konsekventi un harmonizēti kopā ar visām svarīgākajām institūcijām šajā jomā. Citādi mēs nevarēsim pietiekami labi tik tik galā ar visiem riskiem, kas ir saistīti ar individuāliem biznesa modeļiem pīl, pirmā pilāra ietvaros. Un nevar arī piemērot pilnīgi visiem vienu recepti. Ir jābūt tādai pieejai, kas ņem vērā institūciju īpatnības, to arī uh, atzina pēc krīzes regulējums, kas piešķīra Eiropas uzraugiem nepieciešamos instrumentus, lai samazinātu riskus saskaņā ar otro pīlāru. Tagad daži vārdi par banku regulu, eh, par ko tagad eh, tiek diskutēts Baldēls ietvaros. Pirmām kārtām vajadzētu uzsvērt, ka eh, risku aprēķina nepastāvīgums ietekmē Bāzēlas kapitāla ietvara uzticamību un efektivitāti. Uh, un e, rada patiešām tādu nedrošu vidi banku investoriem. Ir vienošanās starp uzraugiem un tirgu, ka ne visi kredīta riski, e, eventuāli kredīta riski var tikt pietiekami labi simulēti un modelēti, lai varētu domāt, kā uz tiem reaģēt nākotnē un noteikti pilnīgi precīzes kapitāla prasības. Ņemot vērā e, šīs problēmas, Bāzēls komiteja ir domājusi par vairākiem risinājumiem. Uh, Eh, taiskaitā eh, iekšējo reitingu riska izvērtējumu, domājot eh, iespējamu riska parametru modelēšanu, ja tas ir nepieciešams, vai atsakoties no modelēšanas, ja nav iespējams ar pietiekam lielu datu daudzumu akurāti aplēst iespējamos riskus. Bāzeles komiteja vērtē to, kādā veidā šī pieeja varētu ļaut izveidot jaunu normu kopumu. Mēs arī tāpat domājam par uh, līdzsvaru radīšanu starp jūtīgumu pret risku un vienkāršošanu, uh, pārskatot nepieciešamo likumdošanas ietvaru, kur ir domāts arī par uh, Eh, jaunu uz eh, riska izvērtēšanu vērstu pieeju. Tad, ja tas ir nepieciešams, ietver, eh, likumdošanas ietvars tiek pielāgots, notiek arī diskusijas par attiecīgajiem priekšlikumiem un standartizētu pieeju. Līdztekus tam visam e, tiek arī domāts par e, svirošanas e, līmeni, un tas ir nepieciešams, lai varētu kalibrēt iespējamo SIB pārsvaru, lai tas radītu mazāku risku bankām. Ir jādomā par to, cik bankas ir jūtīgs pret šādiem riskiem, un tādēļ mums ir jāsaprot, ka gan politikas uh, izmaiņas, gan arī uh, nevajadzīgas nestabilitātes samazināšana ir ļoti svarīga, lai uh, varētu sagatavot pietiekami labu un grodu likumdošanas pakotni. Un tagad daži vārdi par mūsu lomu šajā procesā. ECB šo darbu vērtē ļoti nozīmīgi nozīmīgi, un ar eiro eh, zonas pārstāvjiem notiek daudzas sēdes, lai galvenokārt runātu arī par to, ko darīt VUM valstīs. Un Bāzēls līmenī ECB ir iesaistīta tehniskajā darbā, domājot par eh, BCBS kvantitatīvās ietekmes eh, pētījumiem. Ir jāparūpējas, lai šo reformu uh, kalibrēšana nerezultējas eh, kapitāla prasību paaugstinājumā, ņemot vērā eh, pārvaldnieku un pāraudzības eh, vadītāju grupas eh, vienošanos, kas tika panākta 2016. gada janvārī un atkārtot šī gada septembrī, bet mēs vēl pagaidām nevaram mm, mm, jums vairāk informācijas par to sniegt. Tālāk par vērtspapīrošanu. Par to notiek daudz diskusijas, jūs jau eh, spriežat par likumdošanas pakotni. Mēs vēlētos arī teikt, ka komisija bija sagatavojusi ļoti labu eh, dokumentu oriģinālu un ir jāparūpējas par uh, Eh, tādu likumdošanu, kas ir pietiekami uzmanīga un ņem vērā dažādas jūtīgās vietas eh, šajā sistēmā. Vērtspapīrošana var eh, radīt tādu labu finansējuma pamatu bankām, kas piedāvāt arī pietiekami diversifikācijas līmeni sagatavot labas pārdomātas regulas, mēs varētu izvairīties no pagātnē pieļautajām kļūdām, kas gal galā noved pie finanses krīzes, garantējot, ka vērtspapīrošanas tirgi, kas īstenībā pierādīja, cik tie ir svarīgi krīzes laikos, tiek uh, Uh, atdzīvināti tādā atbildīgā veidā. Es gribēju beigās pateikt, ka mēs esam patiešām panākuši tādu ievērojumu progresu daudzos uh, jautājumos, runājot par banku savienību un arī par sliktajiem kredītiem, jeb NPL, un mums, protams, būs jāiegulda vēl vairāk pūliņu, lai Eiropas un Savienības un nacionāla līmenī uh, virzītos uz priekšu. ECB banku uzraudzības iestāde ir gatava tagad atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, paldies! Protams, šī komiteja arī ir gatava sniegt savu ārtavu no likumdošanas, no likumdevēja puses, kā jūs teicāt, un tagad Brajans Heis lūdzu. Paldies, no ikundzem, sirsnīgi sveikti. Uh, Eh, Ekonu komitejā paldies par jūsu prezentāciju. Mums jau bija diskusijas pagājuši mēnesi eh, par Eiropas banku iestādi, tika runāts par NPL, ko jūs šodien jau vairākas reizes pieminējāt. Un Enrīkungs teica, ka Daudzās dalību valstīs šo NPL apjoms ir apmēram 5%. Tās ir Eirozonas valstis. Un labi, ka tika uzsākts šīs publiskās konsultācijas un arī um, tiek sniegt ieteikumi bankām. Uh, Nu, kas notiek īrijā? Pie mums NPL līmenis ir aptuveni 14%, tas ir daudz par daudz, bet tie ir bijuši pat 19%. Eh, nu, un, eh, ja mēs vērojam, piemēram, komercplāksni, e, tad e, tur situācija ir nedaudz uzlabojusies. Bet ja jūs e, kā regulators varētu man atbildēt, kādu padomu jūs varētu sniegt īru politiķiem un citiem atbildīgiem, kā atrisināt šo NPL jautājumu, it sevišķi, ja mēs runājam, piemēram, par tādiem kredītiem, kas jau divus gadus nav atmaksāti. Vēl jūs runājat arī par struktūrālām uh, barjerām, kā mēs varētu tās pārkāpt un visu beidzot par bāzeli. Protams, šajā komitejā par to esam ļoti daudz diskutējuši. Mēs esam patiešām nedaudz uh, nobažījušies, ka instruments, kas gal galā no tā visa iznāks, varētu būt visai, teiksim, truls. Uh, Kāds jūsu acīs būtu labs, veiksmīgs rezultāts, lai būtu saglabāts pareizais, pareizais līdzsvars, lai būtu uzticamība, caurskatāmība, lai būtu pēc iespējas mazāk risku pieļauti, un kā šis rezultāts ietekmēs stresa testus, kas tik, ir tik svarīgi Eiropas banku sistēmai kopumā. Paldies! Jā, Ja mēs runājam par īru bankām, es īstenībā ļoti augstu vērtēju mūsu kolēģu veikumu, lai šo problēmu risinātu. Šarona Donerī no īrijas īstenībā centrālajā bankā ir nu, valdē, un eh, es domāju, ka īrijā patiešām ir panākts daudz un mēs virsāmies uz priekšu arī citās valstīs. Jūs pieminējat arī EBA, jeb Eiropas banku iestādi. Mēs ar viņiem ļoti cieši sadarbojamies. EBA ir pārstāvēta arī Šārons Denui vadītajā darba grupā. Nesen sagatavojām divus dokumentus Tā tad eh, bija tādas vadlīnijas, kas bija domātas likumdevējiem. Mēs veicām zināmā mērā nu, pārskatu, tādu kā inventarizāciju. Astoņās valstīs notika kontrole, eh, kāds tur ir likumdošanas ietvars, eh, kādi ir iespējamie šķēršļi, lai varētu radīt labāku VUM un citas, eh, varbūt tādas um, likumdošanas fineses. Septiņas valstis ir valstis, kurās ir. Eh, kur eh, arī um, valsts parāds ir ietekmējis nelabvēlīgu situāciju bankās, un mums ir nepieciešama arī likumdošana. Um, bankrota gadījumā, kas ir pietiekami efektīva. Ja mēs runājam par bankām un lielām finanšu institūcijām, tas ir nepieciešams kapitāla tirgu savienībai. Un, protams, arī investoriem ir nepieciešama paļāvība. Viņiem ir jāsaprot, Eh, kāds ir šis likumdošanas eh, fundaments un vai viņi patiešām var justies droši, citādi viņi naudu neieguldīs. Mums ir jābūt labākai sadarbībai Eiropas un nacionālajā līmenī. Uh, Un ir jābūt eh, arī tieslietu struktūrām, tiesnešiem, lai visas šīs, ehm, lai visus šos likums un normas īstenotu un lai eh, atbildīgās iestādes arī tos ievērotu. Ir jābūt arī varbūt nu, kaut kādai pātrinātai procedūrai, ja mēs runājam par NBU. Un ir jābūt arī pietiekami uh, izglītotiem tiesnešiem, kas būtu gatavi strādāt pie šādām lietām. Un ir jābūt arī nu, kaut kādam strīdu šķiršanas mehānismam ārpus uh, tiesas. Ļoti daudzas valstis uh, par to jau domā. Un, uh, mēs arī sākam strādāt pie dažādām vadlīnijām, administrēšanas Un ir arī nu, kopīgā uzraudzības komanda. Un ir jāparūpējas, lai bankas tiešām virzītos pareizajā virzienā, cik vien tas ir ātri iespējams. Nu, ne visas to var darīt vienādos tempos, bet mēs esam ambiciozi un realistiski. Un mums ir jāsaprot, nu, kāds ir likumdošanas satvars šajā valstī. Ja mēs runājam par šiem um, risku aktīviem, kas varētu būt, uh, kas varētu aktualizēties pēc Bāzēles uh, reformas, kāda tad varētu būt, uh, kāds varētu būt iznākums? Mēs domājam par to, ka kapitālu nevajadzētu pārāk eh, palielināt, bet ir eh, nu, jārēķinās ar iespējamiem riskiem. Un no savas puses es varētu vēl piemetināt, ir jābūt eh, standartizētai pieejai. Mēs runājam par vienkāršot mehānismu, bet eh, tādu, kas arī var eh, būt pietiekami efektīvs risku gadījumā, standartizēta pieeja ir īstāko izmantot un Protams, ir citas bankas, kas nevar atļauties pārāk daudz līdzekļu ieguldīt tādos stabilizācijas modeļos, bet ir jābūt standartizētai pieeja, tā būs pareizā. Paldies, Pervanš Beres. Um, merci beaucoup. Liels paldies par Bāzeli 3. Manuprāt, uh, šis uh, temats mūs, uh, mums rūp šobrīd Eiropas parlamentā. Uh, pirms komiteja ir pabeigusi šā posma darbu. Es gribētu jautāt, kāds vēstījums ir eh, jā sagatavo parlamentam eh, kas runājot par riska noteikšanu, nu kas mums būtu jāsaka Bāzeles komiteja, lai ņemtu jū, vērā jūsu bažas? Un tāpat mums arī um, nodarbina jautājums, un pie tā strādā arī Bāzels komiteja, un arī jūs to pieminējāt savā runā. Tātad uh, šī atšķirīgā pieeja ASV ir šī standarta pieeja, un Uh, uh, Eiropā, Eiropas centrāla banka izmanto savu iekšējo modeli. Atbilde lai mūs saklausītu, mums Eiropā jārunā vienā balsī, bet tā tas nevienmēr ir. Ir uh, pienācis tāds uh, izšķirošs brīdis, sarunas ir sarežģītas un nopietnas. Un tādēļ arī uh, uh, tā šķiet, ka mēs tomēr vairāk runājam vienā balstī un mums ir vairāk jāstrādā ar kolēģiem, lai mēs uh, nu, tiešām arī saglabāt šo vienotību. Ir arī virkne valstu, kas nepiedalās šajās sarunās, bet kas darbojas vienotajā uzraudzības mehānismā. Mēs nerosinām, lai bankas pasludinātu, ka, nu, ja, slikta vienošanās, eh, tad labāk, lai vispār nav nekāda vienošanās. Nē, mums ir vajadzīga vienošanās, mums tas ir svarīgi un Eiropas bankām. Protams, arī ir jāņem vērā banku sistēmas specifika. Šeit nav kaut kāda centieni pretnostatīt ASV un Eiropu vai kaut kā kritizēt standartu metodi. Eh, ir valstis kā ASV, kas lielāku akcentu liek uz stresa testu izmantošanu. Arī tie ir modeļi, jo stresa testus neviens bez modeļiem neīsteno. Nu, vienkārši šie modeļi varbūt ir atšķirīgi. Mēs izmantojam tādus eh, modeļus, kas ir aprakstīti Eiropas tiesību aktos vai Bāzeles komitejas dokumentos svarīgākais ir, lai uh, šie modeļi būtu kvalitatīvi validēti, lai tie būtu saskaņoti 19 valstu starpā. Uh, un uh, tā, ja arī šie pasākumi ir atšķirīgi 19 valstīs, bet ja mēs validējam šo pieju, un pēc tam mēs arī panāksim, ka bankas ievēro šo pieju nopietni, tad mēs arī varēsim panākt kaut ko šajā dialogā. Mēs uh, daudz runājam arī par hipotekāriem kredītiem Bāzels komitejā, bet šie kredīti nav iekļauti ASV banku bilancē, tas arī jāņem vērā. Tā kā ir uh, virkne signālu, kas mums jānosūtā SV kolēģiem. Es neesmu pesimistiski noskaņota par sarunu gaitu. Mēs esam labi pārstāvēti un mēs pilnībā spēlējam savu lomu. Paldies! Paloma Lopes par Meho. Paldies priekšsēdētāji, labdien! visiem, pateicos mūsu viesē, ka e, viņa ir pie mums ieradusies. Jāsaka, iepriekšējā testā netika ņemta vērā virkne risku, kas tiešām ietekmē banku. Jūs e, piesaucāt kalibrāciju, bet tā bija diezgan e, necaurskatām, netika ņemta vērā Brexits, netika uh, Uh, ņemts vērā iespējamā burbuļu rašanās ECB uh, politikas rezultātā, un tāpat netika ņemts vērā tas, ka ir uh, bankas virknē valstu, kam ir maksātnēspējas problēmas. Uh, makroekonomiskā uh, realitāte nevienmēr tiek ņemta vērā. Stresa testos to visi atzīst, ne tikai es to saku, kādēļ jūs joprojām rīkojaties pa vecam, tālāk par jūsu neatkarību. Šodien saņēmu jūsu atbildi uz rakstisku jautājumu par Deutsche Bank un par uh, nelielo skandālu, kas izvērsās saistībā ar U KC. Un vai jūs nemanipulējat bankas darbības rezultātus, lai pēc tam sabiedrību informētu par citiem rezultātiem? Es arī esmu dzirdējis, ka šie stresa testi nav piemērot, lai izvērtētu sistēmiskos riskus. Nu, ja, š šie testi nepalīdz novērst sistēmas sabrukumu, kādēļ jūs vispār turpināt tos īstenot. Tālāk par kapitāla prasībām attiecībā uz jaunajām lielajām bankām. Questions. Uh... Jā. Jūs uzdevāt vairākus jautājumus. Jūs uh, sakat. Uh, ka stresa testos nav ņemti vērā visi riska faktori, ar ko saskaras bankas. Nu, tā tas tiešām ir. Stresa, stresa testi nav ekonomiskās un finanšu situācijas prognozes, bet šiem testiem ir jāņem vērā tādi faktori, kas palīdz nonākt pie adekvātiem secinājumiem. Gribu arī teikt, ka VUM neizlēmi par, par stresa testa scenāriju, par to lēm banku iestādi, tās padomu mēs par to nebalsojam un Eiropas banku iestāde arī izmanto daudzu pušu pienesumu, lai uh, izveido šos scenārijus, teiksim, komisijas prognozes vai Eiropas sistēmisko risku um, uh, padomes uh, analīzi un uh, šī šī eh, padoma sadarbojas ar ECB eh, finanšu stabilitātes ģenerāla direktorātu. Nu, jāsaka, mēs esam būtībā vienīgie, kas neko par šo scenāriju nevar teikt un lemt, jo un tas ir pareizi, jo pretējā gadījumā mums būtu interešu konflikts. Mēs vienkārši izmantojam šo scenāriju un darām eh, to, kas mums ir jādara. Sistēmisko risku padome arī nodrošina šo makroekonomisko realistisko dimensiju. Dažādās Eiropas valstīs situācija ir atšķirīga uh, makroprudenciālajā nozīmē. Ne visām bankām ir nepieciešama makroprudenciālās a, politikas instrumenti, bet šie stresa testi a, izmanto noteiktu scenārijus ar noteiktu makroekonomiskās situācijas dimensiju runājot par iespējamām vājām vietām, kas varētu būt šiem stresa testiem. Jā, jūs tās piesaucāt, nu es piekrītu, ka mums tā ik pa laikam ir jāizvērtē tas, kā mēs īstenojam stresa testus. Mēs jau tagad zināmu laiku izmantojam vienu un to pašu metodiku, un mēs esam gatavi ar Eiropas banku iestādi apspriest šos jautājumus, pārskatīt metodiku domājot par nevis nākamā gada testiem, bet par uh, testiem, kas notiks pēc tam. Par Deutsche Bank es jums pilnībā nepiekrītu. Es gribu teikt, ka stresa testu metodikā ir runa par statisko bilanci. Tātad, uh, trīs uh, gadus pēc kārtas bankām ir jādara viens un tas pats, pat pieļaujot tās pašas kļūdas, uh, kas uh, nu, reālā dzīvē tā nebūtu. Ja mēs runājam par dinamisko bilanci, nu tad viss ir iespējams, bet runājot par statisko bilanci, mums ir bijis vienmēr uh, jāņem vērā noteikti banku, pie, banku pieprasījumi. Protams, visvienkāršākais risinājums it kā būtu pateikt nē. Un dažkārt eh, man, es pat arī ieņemu šādu nostāju, bet ja jums ir stingra, bet taisnīga uzraudzība, tad ir jābūt arī taisnīgam, un mums katrs šis eh, gadījums ir jāizvērtē. Deutsche Banka uh, lieta bija viena no šādām lietām. Patiesībā ir vēl viena lieta, kas bija nevis uh, Eiropas banku iestādes, bet uh, reps uh, eh, testā. Šeit bija runa par 2015. gada pārskatu Deutsche Bank, ko veica auditori veikt nevis banka pati. Un eh, arī Ķīnas uzraudzības iestāde vēl nebija devusi savu atļauju, bet tas viss ir atkarīgs no eh, nu, katras nacionālās sistēmas. Tā, šī atļauja tika saņemta pēc tam, un bija arī kontakti jau iepriekš eh, uzņēmti, lai ietaupītu laiku. Un mēs uzskatījām, ka mums bija pilnīgs pamatojums, un es tā joprojām uzskatu, ka mums bija pamatojums rīkoties tā, kā mēs to darījām. Turklāt pirm, viss tika pu, pilnībā publicēts, nekas netika slēpts. Un notika balsojums. Uh, VUM un Eiropas Banku iestādes uh, uzraudzības padomē. Tāda bija situācija. Es nedomāju, ka esam pieļāvuši kādas kļūdas, un attieksme pret šo banku nebija atšķirīga no attieksmes pret citām bankām. Paldies tagad Vatsvedam Gigaldam. Jā, uh, prieks jūs atkal redzēt šajā gadskārtējā uzklausīšanā. Uh, gribu teikt, ka gaisotne attiecībā uz finanšu regulējumu mainās, mainās uh, noskaņojums attiecībā uz stingrākiem noteikumiem, un es gribu teikt, ka ļoti labi, ka mums ir šis uh, vienotais uzraudzības mehānisms, jo pretējā gadījumā mums būtu uh, Uh, tāda lejupējoša konkurence attiecībā uz regulējumu. Un uh, jāatzīst, ka vairumā gadījumā jūs strādājat labi. Tomēr mēs uzskatām, ka jūsu uh, rīcība nav pilnīgi brīva, ka to ietekmē vispārējais noskaņojums. Un par to liecina attieksme pret MDA un uh, Un otrā eh, pīlāra eh, ieteikumi, regulējums, tas nepamatojas uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Būtībā jūs pakļaujaties spiedienam un ejat pēc tālāk nekā uh, bija panākt vienošanās Eiropas banku iestādē un kā to bija paredzējis komisija. Tālāk uh, par stresa testu Deutsche Banka gadījumā. Šeit jābūt skaidram. Noteikumos ir teikts, ka nevar pieļaut izņēmumus, ja transakcija ir pilnībā notikusi. Tātad šis darījums, kam tika piešķirta, piešķirts izņēmums, nebija paveikts 2015. gadā. Ķīnas iestādes deva piekrišanu tikai pavisam nesen. Tādēļ jūs nesekojāt noteikumiem, un tāpēc Eiropas banku iestādes šim izņēmumam um, pievienoja īpašu norādi savā publikācijā, un mēs nevaram pieļaut, ka stresa testi nav uh, konsekventi visās dalībvalstīs un attiecībā uz visām bankām. Un vidējais, vidējā attiecība Deutsche Bank gadījumā izskatījās virs 3%, bet patiesībā tai vajadzēja būt zem. Un uh, Tādēļ arī Fabio de Māzī vēstulē par šo nekonsekvento pieju un noteikumu neievērošanu. Atbilde. Pirmkārt, es piekrītu pilnībā, ka regulējuma regulējumam nevajadzētu mainīties, jo šis jaunais regulējums vēl nav pabeigts. Mums ir šie noteikumi jāīsteno. Mēs arī nedrīkstam aizmirst, kāds ir bijis izējas punkts. Tas, kas ir izdarīts, viss bija nepieciešams un jāturpina īstenošanas pasākumi. Un uh, par to arī iestājas vienotājs uzraudzības mehānismus. Mēs neuzskatām, ka būtu kaut kādas vēl papildu prasības. Jānosāk ar to arī pietiktu. Un ir jāiesteno gūs prasības. Runājot par otrā pīlāra ieteikumiem par maksimālās sadalījuma apjoma iedarbināšanas slieksni. Nu, mēs gaidām uh, komisijas viedokli, jo šeit varētu būt dažādas interpretācijas par šo secību, kā tiek izmantot dažādi buferi. Mēs tad lūdzām šo paskaidrojumu, saņēmām to un uzskatījām, ka uh, tas ir jāīsteno. No otrā pilāra prasības plus 2016. gada ieteikumi aptuveni uh, atbilst iepriekšējā gada prasībām. Uzraugu ieteikumi mūsu prāti ir nopietna lieta un paredzam, ka mēs sagaidām no bankām, lai tās arī ievēro šos ieteikumus. Gigold kungs, bet uh, komisijas un Eiropas bankas um, jā, viedoklis bija stingrāks nekā jūs iztenotā prakse. Blūmbergs par to ļoti detalizēti ziņoja, viss bija ļoti skaidrs. Nu, īkundze, nē, es to tā ne, neinterpretēju, es to tā ne, neuzskatu, bet, nu, mēs varam runāt, protams, arī par detaļām. Uh, Jūs pieminējāt uh, šo uh, lielo banku spiedienu. Nu, šo lielo banku vēstuli saņemām 2015. nevis 16. gadā. 2015. gadā jau šajā brīdī mēs bijām īstenojuši Eiropas banku iestādes ieteikumus, un tad saņēmām skaidrojumu no komisijas par 2016. gadu un mēs uzskatījām, ka nav nekādu citu variantu, ka ir jāīsteno šīs skaidrojums, ko saņēmām. Bet šeit eh, tas neatiec uz maksimālo sadalījumu apjomu, jo šeit nav tāda automātiska rīcība. Mm, sākot prasīt kapitāla, bankas kapitāla uh, Uh, plāna iesniegšanu pirms uzraudzības procedūras uzsākšanas. Un uh, attiecībā uz šo maksimālo sadalījumu apjomu. Runājot par Deutsche Bank lietu, es uzskatu, ka mums, mēs izdarījām to, kas mums bija jādara. Jūs teicāt, ka ir uh, bija jā, būt pabeigtai šai, šim darījumam 2015. gadā, bet bankas jau neiesniedz jautājums, tās iesniedz savus pārskatus. Un, uh, ja situācija nav īpaši skaidra, tad roda šādi jautājumi, un tas nav tikai Eiropas banku iestādes lēmums par uh, informācijas atklāšanu par šo situāciju, arī VUM tā, to vēlējās. Uh, mēs vēlējāmies nodrošināt, ka tas viss ir uh, publiski pieejams, un varbūt mēs esam bijuši pārāk taisnīgi, nepietiekami stingri. Dažreiz mūs arī kritizē par to, ka esam pārāk stingri, un dažkārt eh, var būt arī tāds, nu, dīvains iznākums, un tādēļ mēs esam uzskatām, ka mums ir viss eh, jāiz, jāpaskaidro, un es gribu teikt, ka mēs pret visām bakām izturamies vienādi. Priekšsēdētājs. Lai būtu godīgi, jāsaka, arī eh, parlaments pats tieši rosināja uz šo otrā pīlāra procedūras pārskatīšanu un par dividendu, dividendžu iekļaušanu. Un, protams, ir jābūt stingriem. Es eh, domāju, ka šis eh, rastais risinājums ir eh, pieņemams. Tagad vārds var Marko Vallim. Priekšādātā paldies. Arī interesi sakoju līdzi jūsu sniegtajām atbildēm par Deutsche Bank. Ir tīpaši attiecībā uz stresa testiem, visiem šiem miljoniem plašo darbību kontekstā, kas tika pabeigta 2015. gadā. Un 2016. gadā redzējām, kas notika. Pēc man ir virkne jautājumu, pamatojoties uz jūsu sniegtajām atbildēm. Pirmām kārtām, vai pastāv iespēja ka lēmumi tiek pieņemti un vērtēšana veikta nu, uz tādiem atvaļīgiem pamatiem. Deutsche Bank taču ir sistēmiski svarīga banka. Un tā tiek piešķirta ļoti privileģēta attieksme. Jūs runājat par iekšējā riska modeļiem bankas iekšienā, vai tad tas nav tāds bankas tirgu kropļojums? Jūs runājat par kredītu risku, bet finanšu riski tiek pilnībā ignorēti. Man šķiet, ka jūs diezgan patvaļīgi esat pieņēmuši lēmumu, pat, pasakot, ka mm, šī Vācu banka ir sistēmiski svarīga, tātad jūs, nu, sekojat līdzi kaut kādām starptā, nu, finanšu aprindām. Kāpēc Deutsche Bank, kāpēc tad, piemēram, ne Spānijas eh, galvenai bankai? Arī viņiem ir kaut kādi divi miljārdi uh, aktīvos apgro... Kā jūs varat šādu patvaļīgu un šādu novērtējumu izteikt? Starptautiskā līmenī tas izskatās diezgan neglīti, nerodas labs iespējas. Ir taču šīs nacionālās centrālās bankas, kam tad ir kaut kādas konflikta intereses ar ar, nu, plašo startotisko finanšu jomu, un tad jūs ignorējat faktiski šo banku realitāti. Šajā mehānismā, vienotās uzraudzības mehānismā, mm, vajadzētu tam būt citādas. Mums smagi, ka jūs neskatāties uz banku krīzes iemesliem. Mums jāskatās uz šīm finansēm, jāskatās uz tām bankām, kurās risku novērtējums bija pilnīgi neiedomājams un viss tas. Uh, burtiski uzgāja gaisā. Mums taču ir jāskatās, kā nodrošināt līdzekļus reāli ekonomikai, kā veicināt uzņēmē darbību, aktivitātes. Tas būtu veselīgāk nekā raudzīties tikai uz banku sistēmu. Mm. Vai jūs nonāksiet arī pie jautājuma, saka priekšsēdētājs divas minūtes, tikai ko pēc jau uzdevu jautājumu, kāpēc šī patvaļīgā attieksme un atšķirīga attieksme pret, piemēram, šo Deutsche Banku un Spānijas galveno banku? Paldies par jautājumu. Man parasti nepatīk runāt par konkrētām bankām atsevišķi, bet šī jūsu pieminētā banka 2015. gadā neveica šādu darbību, tikai 16. gadā. Un līdz ar to viņi arī neprasīja nekādas konsultācijas, jo tas nebija būtiski. Un tāpēc es nezinu, no kurienes tas viss nāk. Nebija jau tā, ka situācija bija simi, vien, vienāda un tad atšķirīga rezultāta. Nē, katrā gadījumā situācija bija pilnīgi atšķirīga. Un vienas gadījumā jautājumu netika uzdot, un tāpēc es nesaprotu šo tekstu. Zinu, ka avīzē tā stāvēja rakstīts, bet, nu, nav jau tā, ka viss, kas avīzēs rakstīts, tad ir arī patiesība. Vismaz šajā gadījumā tāda ir šī situācija. Un es jums ieteiktu sazināties ar Spānijas uzraudzības iestrādēm, ja jūs vēlties sīkāku informāciju. Finanšu riski un tirgus riski, ka tie netiek to pētīti pietiekamā kārtā. Tā nav taisnība. Visaptvarošā izvērtējuma ietveros mēs ļoti strikti pret to izturamies, tad visietveroša izvērtēšana tiek veikta attiecībā arī uz tirgus riskiem, un tas ir tā vienmēr jo tie, protams, ir ļoti nopietni riski, un tos mēs uztveram nopietni, it īpaši jau pēc šīs krīzes. Bet tā tas bija arī līdz krīzai. Nu, lūk, kā jau es teicu, mēs pilnīgi vienādi attiecamies pret šīm bankām, vienalga runot par kredītrisku, tirgus risku un tā tālāk. Jo mēs nevēlamies lai nu, visu šī spreading darbība radītu tālākus riskus. Barbara Kapela. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, īkundze. 19. oktobrī jūs citēja Tātad bankas, kas uh, pielāgosies, izdzīvos, un tie, kas uh, nepielāgosies, tie cietīs neveiksmi. Tas tika runāts par to, ka ir uh, nu, aizvien vairāk dažādu uh, noteikumu normas. Kā tad bankām vajadzētu pielāgoties? Jūs runājāt par 5% pro likmi šī gada. Uh, beigās, par investīcijām un tā tālāk. Es labprāt gribētu dzirdēt uh, jūsu atbildes uz sekošiem jautājumiem. Pirmām kārtām konkurētspēja un regulējums bankas un tā teikt nebankas un ir jāpieprasa, protams, arī caurskatāmība saskaņā ar bāzēles kritērijiem. Tādēļ bankas ir tagad pakļautas daudz uh, striktākām normām nekā, piemēram, ēnu bankas un vairāk nekā uh, vienu trešdaļu no Eiropas uh, banku sektora sektora tagad rada tieši šīs ēnu eh, bankas. Kā nākotnē tās varētu eh, regulēt, lai būtu godīgi spēles noteikumi arī attiecībā pret parastajām bankām? Un eh, vai ir arī kaut kāda konkrēta priekšlikuma un jau paredzēts grafiks? Otrs jautājums ehm, ir saistīts ar valstu obligāciju riskiem ar. Um, svirošanu, kā tad varētu garantēt investīcijas drošās obligācijās, lai būtu šīs obligācijas drošas, ir jāpiedāvā dažāds finanšu pakalpojumu, finanšu produktu kopums. Un jāsaka, ka, nu, ir obligācijas, valstu obligācijas, kas ir visai riskantas. Jūs tāpat runājāt, ka nav nekāda revolucionāra pieeja ierobežot riskus ar augstākām kapitāla prasībām Milānā kādā konferencē jūs piedāvājāt sekojošo būtu patiešām revolucionāri noteikt augšējo robežu uh, banku holdinga pārvaldēm. Un ko jūs ar šādu priekšlikumu domājat? Kā jūs to varētu vispār īstenot? Un ko jūs domājat par to, ka šādi priekšlikumi varētu paaugstināt uh, cenas, jo bankām līdz ar to būtu grūti šo eiro kritēriju ievērot. Paldies! <laughs> Good questions, I hope I will not. Labi jautājumi, cerams, es neaizmirsīšu neko no tā visa atbildē, kas attiecas uz to faktu, ka bankām ir jāpārdomā savu biznesu modeļu un tie jāpielāgo pašreizējai situācijai. Nu, pirmām kārtām šiem modeļiem jābūt efektīviem. Nu, tās labās ziņas ir tādas, ka virknē Eiropas banku ir ļoti labi, labas attiecības šai, attiecība šai ziņā um, izmaksas pret uh, ieņēmumiem, un līdz ar to daudz, kas ir jau izdarīts. Nu, ir arī citas situācijas. Var izmantot kaut kādas jaunas kapacitātes banku pakalpojumos, varbūt apvienošanās reizēm būtu vēlama atsevišķās valstīs situācijās lai uzlabotu efektivitāti. To jau lielā mērā arī novērojam. Un tie galvenokārt ir tie veidi, kādā bankas var rīkoties. Tā nav stratēģija, bet instruments, digitalizācija, piemēram, kas ļauj bankām samazināt izdevumu līmeni šo rādītāju izdevumu pretieņēmumiem un tas netiec tikai uz digitalizāciju klientu pusē, bet gan arī labas IT tehnoloģijas bankā, laba automatizācija ir ļoti spēcīgs instruments, kas ļauj samazināt izmaksas. Konkurence ar nebanku iestādēm. Nu jā, tie paši riski, tie paši noteikumi būtu principā jāpiemēro tad, kad tas ir iespējams. Mēs pilnībā atbalstam komisijas priekšlikumus apkarot ēnu banku darbību. Ir tādas organizācijas, kas pilda tikpat kā banku darbību, bet nedara to oficiāli. Un, protams, līdz ar to apdraud godīgu konkurenci. Mēs nu, uzmanīgi tam visam sakojam līdz, bet nu, varbūt arī fintechs ir vajadzīgi, zinām, banku pakalpojumi savas darbības veikšanai. Jā. Nu, dien konkurence ir diezgan atklāta, atvērta. Un bankām, protams, šai konkurences vidē jādarbojas, tāpēc tam jādomā par efektivitāti un jādomā par saviem biznesa modeļiem, kas attiecas uz valstu riskiem. Nu, nav tādu aktīvu, kas nebūtu saistīta ar risku. To pieredzējām krīzes laikā. Zinām arī, ka tas ir jautājums, ko mums vēl krietni laika nās, nāksies risināt. Banku savienība ir izveidota, lai, lai skatītu šo saiknes starp bankām un valstu parādiem. Tas jārisina Eiropas līmenī, iespējams arī starptautiskā līmenī. Un tāpēc mans ieteikums, ņemot vērā, ka tas, šis darbs ir ļoti ilgs un garš, uh, ir sākt šo ceļu pēc iespējas ātrāk. Sākt ar kaut ko, kas ir neliels, pakāpenisks solis, lai radītu pareizo investīciju, e, in, stimulē, stimulu, bet neietekmēt finanšu stabilitāti. Ideālā kārtā tam vajadzētu nākt kā daļai no startautiskas dokumentu pakotnes, lai tas neradītu problēmas Eiropas bankām. Paldies! Nākamais runātājs. Jose Manuels Fernandes. Mūsu paša Fernandes. Es atvainojos. Paldies. Priekšādātāji pateicos. Es gribētu runāt par eh, Portugāles banku. Es nezinu, kā tur bija ECB loma toreiz. SSM to starp. Bet šajā rekapitalizēšanas procesā eh, es gribētu zināt, kurš nosūtīja informāciju par rekapitalizēšanu. ECB. Un kad tas notika? Un kad SSM priekšsādātājs tikās ar Antonio Dubingas, kas ir pašreizējais šīs bankas valdes priekšsādātājs. Un kad uzsākās šis rekapitalizācijas process? My, uh, my job as... Uh... Paldies. Um, mans, kā es esmu uzrauga darbs, ir pārliecināties, uh, ka bankas ir adekvāti pietiekami kapitalizētas, ka tiek notiek vēršanās pret vājībām, novērstas vainības, un jūsu minētā banka ir tieši šāds piemērs. Ja ir tā, ka banka ir valsts banka, valstī piedaroša banka, un, nu, tādas situācijas pastāv, tas jau neradās tikai tā krīzes laikā, tā tas bija tad tādā gadījumā ir tikai normāli un pareizi, ja šāda valsts banka, nu, prasa vairāk kapitāla publiskiem kap, kapitāla mm, tirgiem. Bet ja valsts banka mm, to dara, tad tam jānotiek konkurences ģenerāla tikturātu uzdraudzībā, un viņiem ir jāpārliecinās, ka valsts kapitāls, kas tiek piedāvāts piešķirts bankai, tiek piešķirts parastos investoriem atbilstošos apstākļos, lai tas nav kaut kāds tāds uh, aizplīvurots valsts atbalsts. Tur ir jābūt nosacījumam, jāizpildās ienesīgums tādā līmenī, kā tiek gaidīts arī no privātiem ministriem un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, konkurences ģenerāla direktorāta pārstāvja to varētu jums daudz labāk iz, izstāstīt. Tas tā attiecas uz šo banku, tas attiecas arī visām citām valsts bankām, mēs to ļoti labi zinām. Jūs minējāt, mm, ka lūk, mēs tikāmies ar Domingas kungu. Tad, kad nomenījās cilvēku šai amatos. Jā, tieši to jau uzrauga arī dara jo mēs esam atbildīgi par atbilstīgu novērtējumu. Mēs esam citādā līmenī, hierarhijas līmenī. Atkarībā no tā, cik sistēmiski svarīga ir banka, tad mēs attiecīgi tiekamies ar tiem cilvēkiem, kas ir iecelti nu, šajās bankās par potenciāliem um, augstā, augstu vadības līmeņu darbiniekiem. Nu, tas ir tā tāda normāla darbība, tāds notiek. Tas nekādā veidā neatšķiras no privātām bankām vai starp privātām bankām un valsts bankām. Un atšķirība tikai tā, ka vēl jāpārliecinās, ka arī konkurences ģenerāldirektors saka jā. Tieši tāpat, kā to darīt attiecībā uz privātiem investoriem. Paldies. Vaicekerkungs. Thank you, Chair. Paldies priekšsādātāji. No nu, īkundze priecājos, kas ir šeit. Iesākumā gribētu uzdot jautājumu kas saistīts ar šī rīta ASV vēlēšanu nu, rezultātiem. Domāju, ka šie rezultāti bija tāds sapīgs atgādinājums par to, cik svarīgi ir uzticēties valdībai un iestādēm. Un tā kā jūs šeit sēžat šeit tieši mums priekšā, gribu teikt, ka tieši jūsu iestāde ir tāda, kurā esam investējuši plašu politisko kapitālu. Uzskatām, ka tas ir institucionālais atslēga elements finanšu krīzes risināšanā, un tāpēc uz jūsu pleciem gulstas milz atbilstība un mēs, protams, to ļoti labi apzināmies. Bet, ja uz kāda pleciem šāda atbilstība gulstas, tad ļoti svarīgs jautājums ir lūkāts. Kā tad tādā gadījumā Eh, nu, var tikt izdarītas kļūdas, nu, rīkoties pārāk piesardzīgi, un jūsu gadījumā tas ir tā, ka jums ir jāpārliecinās, lai bilants patiešām tiktu satīrīts, sakārtots ļoti ātri, jo citādi tas varētu kavēt ekonomikas izaugsmi, un otrām kārtām, tāpēc, ka tas arī ir labi, lai atgūtu piemēroti eh, uzticības atgūšanas veicināšanai. Un iespējams, ka tas neietver īpašu konkrētu banku interesu vērā ņemšanu. Protams, šis eh, pārskats sākās jau 2013. gadā pirms krietna brīža, un mērķis sākotnēji bija tieši tāds, tas, ko jūs mums sakāt šodien, un es, protams, atbalstu, ka uzdevums bija atbilstīgs. Mums vēl 16. gadā ir vajadzīga darba grupa, lai sasniegtu to, kam vajadzēja jau sen būt sasniegam, un tāpēc mans jautājums šajā kontekstā jums ir šāds. Kā jūs plānaties, eh, plānojat izmantot šo piesardzības principu turpmākajos mēnešos un gados, lai pārliecinātos, ka mēs nenonākam tādā situācijā, kad atkal sastopamies ar būtisku uzticēšanās problēmu? Un otrs jautājums ir daudz konkrētāks. Tas saistīts ar Bāzeli 3 un Bāzeli 4 ja pieņemam, prezumējam, jo es domāju, ka modelēšanas riski, protams, ir modeļi, ja pieņemam, ka tie, kāds no šiem riskiem ir realitāte un tas pastāvēs, pat ja darbība uzlabojas, tad tādā gadījumā būtu tikai loģiski, ja par vienu no elementiem šai uzraudzības stratēģijā mēs ietvertu šos virošanas rādītāju un arī tādas lietas kā, piemēram, ražīguma plūsmas. un lai šīs īpašās situācijas, kas pastāv Eiropas banku situācijā, ņemtu vērā, mums nu, jādomā par to iestrādāšanai tādos starptautiskos formos kā Bāzela. Un es gribētu teikt, varbūt nu, ir kāds viedāks veids, kā to panākt. Paldies! Paldies! Var jums pastāstīt, kas ļoti labi apzinos par to atbildību, kas gulstas uz maniem pleciem un arī uz SSM kopumā. Tā tiešām ir milzīga atbildība, un mēs vēlamies attaisnot uz mums liktās cerības, attaisnot šo uzticēšanos. Vispārējais izvērtējums ļoti pārskatāmā veidā veikts, lai noskaidrot šos NPL. Top sniedza EBA. Tā rezultātā mēs esam spējuši noteikt pietiekams uzkrājumu līmeņus, līmeņus grāmatvedībā, un tieši tā kā to prasa revi, revidenti, lai nosaktu šādus riskus uz neatmaksājumiem aizdevumiem. Nu, tas nozīmē, ka ir iespējams diezgan ilgi, nu, tā teikt, tikt uz priekšu izdzīvot ar šāda veida aktīviem un šāda veida uzkrājumu līmeni. Bet ar to nepietiek, lai tos tūlīt pārdotu tirgumu par atbilstīgu cenu. Tā būtu tāda kāda tad pārdošana stresa apstākļos, lai atbrīvotos no problēmas. Un tāpēc Tagad mēs pāriem pie otra posma, kur ietvaros mēs sakām bankām, lūk, ir labi, ja ir atbilstīgs uzkrājuma līmenis, un ir labi tos palielināt bilancē, bet ar to nepietiek. Uh, jo bankām taču gal galā ir jāfinansē arī tautsemniecība un nevis tikai jāiegūt visi centieni tajā, lai kaut kā izdzīvot ar pašreizējiem neatmaksājumiem aizdevumiem un saistībām, kas no tā izriet krīzes rezultātā. Šī iemesla dēļ, lūk, vēlamies pātrināt visu šo procesu. Mūsu pienākums ir nu, ņemt vērā šo situāciju, kas ir dažādās bankās un juridiskās sistēmās un ietvaros. Tā, lai šie pārmantotie aktīvi, nu, tiktu aprūpēt pēc iespējas labāk, tiktu izvērtēti katrā gadījumā atsevišķi. Un arī uzraudzība šāda veidā tiek, ka mēs lūdzām bankas sniegt viņu plānus iesniegt mums plānus par to, kā viņi grasās straujā, pārliecinātā un efektīvā veidā tikt galā ar šiem neatmaksājumiem, jums sliktajiem aizdevumiem. Un tad mēs tos izpētīsim. Ja tas mums neliekas pieņemam, tad mēs sakām bankai, ka viņiem jādara vēl kaut kas. Un nākotnē pateicoties tam vadlīnijām, ko esam publicējuši un ko droši vien arī vēl publicēsim, mums jāpārliecinās, ka šāda veida riski, šādi akt, tikai šādu ir, riski parādās tikai šajos pārmantojos aktīvos, bet turpmāk jau attiecībā uz jaunajiem aizdevumiem šāda veida negācijas neparādās. Un līdz ar to mēs nenonākam atkal šādā situācijā. Kas attiec uz bāzeli un modelēšanas riskiem, jā, uh, Tāds risks, protams, pastāv, tas lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, cik sarežģīti daudz šādņēni ir šie modeļu un bankas operācija. Svirošanas rādītājs ir tiešām tāda laba bremze, kas ļauj mums saprast, kurā brīdī ir kaut kas jādara, nu, piemēram, aktīvu blīvums nav pietiekams un tā tālāk, tad ir vajadzīgs papildus kapitāls, lai nodrošinātu atbilstīgo rādītāju. Domāju, ja atbilstīgi strādāsim pie val modeļu validēšanas bankās, un bankas līdz ar to šo modeļu kvalitāti pēc tam uzturēs, un tas, protams, mums ir jāpārbauda laiku pa laikam, tad iespējams nu, viss būs kārtībā, bet nu, katrā ziņā tas ir process, tas ir sarunas un lielā mērā tas atkarīgs no tā, kāds ir šis nepieciešamais eh, ražīguma uh, līmenis. Katrā ziņā jauna standartizēta pieeja ir kaut kas tāds, kas būtu pietiekami vienkārša, bet arī ņemt vērā riskus ir kaut kas tāds, pie kā mēs strādājam. Ja tādu pieeju varēsim izstrādāt, tad ejam pareizā virzienā. Tad būs mazāk motivācijas bankām izmantot modeļus, kas ir dārgi, kas, kur uzturēšana ir dārga. Uh, Viņam nebūs vajadzīga šāda modeļa izstrādāšana, ja būs šāda kopēja standartizēta pieeja. Ir arī tāds banks, kas ir vienkāršāks pēc savas darbības. Un tātad, manuprāt, daudz no šiem elementiem jau ir daļa no risinājuma. Ir pietiekami piesardzīgi un stabili. Thank you. Paldies, Jose Manuels Fernandes runāšu franču valodā, jo tad nebūs jums vajadzīgs klausīties uz austiņiem tulkojumu, varbūt tas būs vienkāršāk. Es domāju, ka pārskatāmība, protams, ir vienmēr tā labākā politika un arī tas labākais ceļš. Turklāt nepieciešams īstenot atbildības kultūru, jo reizēm gadās tā, ka kāds ir nu, par kaut ko atbildīgs, bet nacionālajie parlamenti nevar uzdot jautājumus centrālajai bankai, centrālā banka mm, neatbild uz konkrētiem jautājumiem sapratu, ka Eiropas centrālā banka, BCB un eh, uzraudzības mehānisms nav bijis ar nekādu lomu Portugālis, Portugāles bankas rekapitalizēšanā, šīs valsts bankas rekapitalizēšanā, ja? Tas ir mans jautājums. Es turklāt gribu zināt, kad notika tikšanās ar šīs valsts bankas priekšsēdētāju? Vai tā bija oficiāla tikšanās? ja tā bija neformāla tikšanās. Vēl viens jautājums. Kāda veida informācija tiek nosūtīta Eiropas centrālajai bankai, lai uzsākt šo procesu, respektīvi? Kādi dati par kapitālu kredītiem, situāciju, prognozēm, zaudē, prognozētiem zaudējumiem tika nosūtīti? Jo es domāju, ka tas ir tas labākais pārskatāmības vārdā, jo, kā jau sākumā teicu, pārskatāmība vienmēr ir tas pats svarīgākais. Paldies! Paldies, ka runājat tik labā franču valodā, līdz ar to var arī jums atbildēt daudz vienkāršākā kārtā franču valodā. Jā, es piekrītu, pārskatāmība ir ļoti laba, bet tāpat laikā ir arī pienākums saglabāt kaut kāds profesionāls noslēpums. Man, manās pilnvaras neiebilst at, nu, atklāt kaut kādu informāciju, sniegt informāciju par konkrētām bankām. Tāpat laikā var jums atbildēt, tāpēc, ka tas, kas tika darīts šīs bankas vārdā, tiek darīts arī citu, pilnīgi visu citu banku labā. Mūsu atbildība nebija saistīta ar šīs bankas rekapitalizēšanu. Ja bankas nonāk situācijā, kur nu, ir kaut kādas vāja situācija, nu vienalga, bet problēmas ar kapitālu un tā tālāk, tad, protams, mēs šīm bankām pieprasām rekapitalizēties nu, lai šīs svajās vietas noklātu. Un tas, ko dara šīs bankas pēc tam, nu, pēc tam mēs to varam izmeklēt, noskaidrot. Pieprasām datus par kaut kādām konkrētām lietām, nu, īsti tagad uzreiz nevar atcerēties, šķiet tas divu gadu periodā, tas bija pirms diviem gadiem, tāpēc nevar to visu tik labi paturēt galvā. Uh, pēc uzraudzības procesa mums bija diskusijas ar banku, saņēmām dokumentus, skaitļus no visām bankām, to saņemam kā uzrauga regulāri, tiek veikta arī izpēt uz vietas, tiek izstrādāti pieprasījumi, tīpaši pieprasām informāciju par pašu kapitālu, un tad automātiski tā vietā šī banka, lai meklētu līdzekļus tirgū pie investoriem, uh, viņi nu, prasa mm, īpašniekam, tātad šajā gadījumā Portugāles valstī, piedāvāt finansēju. Vienīgā lieta, kas ir atšķirīga, um, nu, salīdzinājumā ar citām bankām tirgu, ir tas, ka uh, ka šeit, zinām, teikšana ir Eiropas komisijas konkurences ģenerāla direktorātam. Viņi arī tiešai spēlē iesaistīti, viņiem jāpārliecinās, ka valstu līdzekļi, kas tiek ieguldīti bankā, tiek ieguldīti pamatoties uz tiem tādiem pašiem pamatiem, kā tos ieguldīt, piemēram, kāds privāts investors. Respektīvi, to prasību starpā tad attiecīgi ir tas, ka bankā ir jānodrošina ienesīgums, tātad investīciju atdeve tādā līmenī, kā to pieprasa tirgus un es arī esmu informēta, ka šī, šai bankai tas ir arī izdevies, viņiem bija spēja demonstrēt, ka šīs investīcijas eh, var nodrošināt atbilstīgi normālu atdevi, Un tāpēc arī tika dotas attiecīgas pilnvaras. Ir arī daudz citas valsts bankas, nezinu, Vācijā, kur laiku pa laikam arī piedzīvojam līdzīgu situāciju, kad darbā iesaistās konferences ģenerāla direktorāts un pie, strādājot pie rekapitalizācijas, ir pilnīgi normāls process banku vēsturē. Un tas nav valsts atbalsts, atbalsts vai subsīdijas. Jā, es tikos ar Domingas kungu, bet es tikos ar pilnīgi visiem banku direktoriem, pie kuriem, kas nāk mūsu uzraudzības rokā, lokā kā pāraugs. Šķiet, ka viņš toreiz ieradās Frankfurtē, Es piedalījos arī konferencē Portugālē, šķiet, es toreiz pie iespējas arī ar viņu satikos. Tā kā tas nav nekas tāds ārkārtējs. Nu, vai tas notika formāli vai ofar, neformāli, oficiāli vai nefor, neoficiāli, es nezinu. Nu, katru reizi, kad es runāju, es saku tādus vārdus, kas, nu, ir no svara, tāpēc uzskatu, ka vienmēr runāju no savas oficiāla amata puses, un tāpēc domāju, ka ir pilnīgi normāli un pamatoti no uzrauga puses tā rīkoties. Man ir arī kolēģi, kas strādā šīs pār, banku pārvaldības kontekstā un kas uzņem citus kontaktus, nu, cik formāli, cik neformāli ar citām personām, amatpersonām šai bankā valdē. Nu, jā, tā noteikti notika. Nu, lūk, tā. Tagad vārds Alfredam Santam. Paldies priekšstādātāji. Eiro sistēma ir izvairījusies no dubulta eh, regulējuma, paredzot specifālu regulējumu korespondentu bankām. Un ir eh, tas viss vērsts uz to, ka riski ir eh, vienādi ņemti vērā eirozonā, bet tomēr uh, korespondents fondētāju bankas ir beigušas sadarbību, jo, piemēram, ir bijušas pārāk augstas izmaksas, ir problēmas ar citām jurisdikcijām, vai arī šīs bankas ir bijušas iesaistītas naudas atmazgāšanā un teroristu finansējumā. Un vai korespondentu korespondentu banku sistēma, lai mazinātu riskus var turpināt eksistēt uh, noteiktās jurisdikcijās un uh, vai uh, jāsaglabā šīs bankas, kas apkalpo neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tieši mazākās Eirozonas valstis atrodas neizdevīgākā situācijā. Tā kā vienotam uzraudzības mehānismam ir jāveicina sadarbības starp bankām, eh, ko jūs par to uzskatāt un kas būtu jādara, lai risinātu šo jautājumu Eiropas saimnības un starptautiskā līmenī. Paldies! Jā, patiešām es esmu informēta par to, ka uh, virkne banku ir ievērojami sašaurinājuši savu korespondētāju banku darbību, un tas varētu radīt bāžas noteiktām mazākām valstīm VUM ietvaros. Nu, es, man ir žēl, bet uh, tās nav uh, VUM prasības samazināt korespondētāju banku darbību. Iemesls ir tāds, ka atbilstība vai eh, ko patērētāju aizsardzības nosacījumiem, eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas eh, noteikumiem. Tātad šajos gadījumos ir stingrākas prasības, bankas labāk apzinās risku, protams, labāk arī ir jāuzraugi apzinās risku. Nu, tas ir iemesls, ja Es ceru, ka tā kā VUM tiks atzīt, uzskatīts par vienotu jurisdikciju, tad visām uh, VUM bankām mm, būs uh, šie vienotie noteikumi. Šobrīd gan tā pagaidām vēl nav. Nu, es uh, konkrēti nesaskatu, ko es savā līmenī varētu darīt šai lietā. Šajā gadījumā man nav nekādu rīcības iespēju. Paldies, saka priekšsēdētājs Pablo Zalba. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies mūsu viesei. Es gribētu jautāt par vērtspapīrošanas pakotnēm. Esmu viens no referentiem par šo jautājumu jautājumu. Eh, pirmkārt par pieeju, un otrkārt ir eh, parlamentā cilvēki, kuri vēlas šo riska sag, eh, saglabāšanas līmeni paaugstināt uz 25%. Atbilde. Pirmkārt, visiem ir jāpatur prātā, ka uh, īstenojot iepriekšējo pakotni par vērtspapīrošanu, noteikumi kļūst stingrāki. Tas šobrīd jau notiek. Tālāk par vienkāršu un caurskatāmu vērtspapīrošanu. Nu, mums kā uzraugiem ir Eh, jāpanāk tas, eh, lai viss būtu pārvaldāms. Ne visos gadījumos labs produkts prasa kaut kādu īpaši eh, izpašas uzraudzības pasākums. Tālāk par šo uztver, šīm uztveršanas prasībām. Tagad eh, šobrīd līmenis ir 5%. Es domāju, ka parastām vērtspapīrošanas procesam ar to pietiek un nav nekādu pamatojumu prasīt augstāku līmeni. Nu, cita veida vērtspapīrošanai, ja ir paaugstināts risks, nu, tad varbūt tā, tas būtu, tā būtu laba doma, bet tāda vienkāršam vērtspapirošanas procesam es domāju, ka 5% ir pietiekām augsts līmenis, un tas būtu jāsaglabā. Paldies, Eva Kailī. Paldies, nu, ikundze. Vispirms uh, vēlos pateikties uh, par jūsu atbildu uz manu vēstuli par Atika banku, kur jūs uh, norādāt, ka visām bankām būs augsts uzraudības līmenis īstenots, un es ceru, ka uh, VUM arī uh, labos situāciju attiecībā uz nevienmērīgu noteikumu ievērošanu, ir tīpaši Eiropas perifērijā ar augstākiem riskiem. Tālāk par uh, sliktiem kredītiem, it īpaši dienvidu valstīs. Grieķijas bankas noteiktais līmenis ir grūti izpildāms, ņemot vērā šobrīdējo uh, administratīvo un likumdošanas regulējumu. Mums joprojām ir liels problēmas šajā jomā, tīpaši attiecībā uz uzņēmumiem. Uh, ņemot vērā krīzes apjomu, ja tiek uh, pastiprinātas garantijas vismaz primārajiem rezidentiem un uh, iedzīvotājiem, vai es VUM ir gatavs par to diskutēt, vai jums ir kādi nosacījumi vai kādas citas idejas? Paldies, jūsu minētais ietvars izveidojās, kad mēs izvirzījām prasības institūcijām, Grieķijas bankām un valdībai. Mēs neesam tik ļoti iesaistīti šajo šo slikto kredītu riska pārvaldīšana. Mums ir uzsākts konsultācijas, tās beigsies uh, novembra vidū. Nu, š, šī pakotne tiks pabeigta līdz uh, 2017. gadam, un tad varēsim prasīt no bankām to īstenot, bet ir jau bankas, kuras ir uzņēmušās pašas iniciatīvu un veids pareizus pasākumus. Bet jāsaka, mums ir jāskatās globālāk attiecībā uz sliktiem kredītiem, jo šeit ir uh, dažā, eh, šeit dažādi veidi, gan lieli uzņēmumi, MVU vai privātu personas, kas ir šo aizņēmumu ņēmēji, eh, ir primārie rezidenti, tad šeit ir dažādas kategorijas, un mēs paši jau nepieņemam lēmumu par to, kā, kas būtu vispirms eh, jārisina. Protams, privāta personas primārie rezidenti un nebūs pirmie pret ko mēs vērsīsimies. Parasti sākas ar lieliem uzņēmiem un MBU. Jāsaka, tas nāk par labu ne tikai bankām, bet arī uzņēmumiem, ja šī problēma tiek risināta, ja viņi uh, vēlas uh, atsākt uzņēmē darbību, saņemt jaunus aizdevumus no bankām, kas ir pietiekami stabilas un drošas, lai varētu iz, uh, sniegt šādus aizdevumus, tad šie sliktie kredīti ir jāpārstrukturē. Nu, tas ir, uh, jā, tas virziens, kurā jāiet. Protams, ar eh, privātu personām šī situācija ir delitā, delikātāk. Mēs arī nevaram prasīt no bankas, lai tai būtu 0% šādu eh, peļņu nenesošu kredītu, tas ir aizdevumu, bet, nu, ir jāizpilda vidēji, mūsu vidējais līmenis, kas ir aptuveni 7%, un tad bankas, protams, iesniedz pašas savus plānus, kā rīkoties ar šiem aizdevumiem, un tad mēs apspriežam šos daudzgadu plānus, nosakam, teiksim, starpos mērķus, un ja tie tiek sasniegt, tad banka situācija uzlabojas, un arī ja banka kaut ko ir uzņēmusies darīt un nedara, tad, protams, tas nav labas e, izējas punkts. Protams, mēs nevaram iedzināties šobrīd tādās detaļās kā pirmais mērķis un tā tālāk, bet es gribu teikt, ka e, privāti personas primārie rezidenti nu, nav pirmais mērķis, bet, protams, viņi ir ies, iekļauti šajā uh, rīcības plānā Nu, var, tomēr ir jāpārstruktūrē šie kredīti, lai tas tie tiktu pārveidoti par ieņēmumus nesošiem aizdevumiem un nodrošināt atbilstošu e, ienākumu līmeni. Priekšsēdētājs paldies Danielai Nujī, šī uzklausīšana ir bijusi ļoti auglīga un nākošā uzklausīšana notiks nākamā gada martā. Mūsu komiteja arī sagatavos atbilstošu ziņojumu, par ko notiks balsošana plenārsēdē, un mēs turpināsim mūsu pastāvīgo dialogu ar vienotu uzraucības eh, mehānismu un ar Danielu Ņujī. Thank you. sorry, it's my uh, mistake. Jā, es atvainojos, uh, tā bija mana kļūda, bet pārējām tagad pie septītā darba kārtības punkta nolīgums starp ES un Kanādu, un tagad vārds Markusam Feberam. Uh, Paldies, priekšstādātāji, centīšos izteikties īsi. Kopš 1999. gada mums ir nolīgums ar Kanādu par konkurētspēju. Tagad notiek atkal sarunas par uh, šo nolīgumu un ir runa par uh, informācijas apmaiņu starp konkurences iestādēm abās valstīs Uh, un uh, par tādiem konkurences no, uh, nosacījumu pārkāpumiem, kas negatīvi ietekmē transatlantisko tirgu. Un tagad mēs atsāk atzīt, ka šādi konkurences kropļojumi var būt ar globālu ietekmi, un tādēļ mums ir jā rod risinājums globalizācijas laikmetā šiem jautājumiem. Šis būs otrais nolīgums. Pirmais ir ar Šveici par sadarbību un pierādījumu, apmaiņu ar pierādījumiem, un ar uh, Kanādu būs otrais nolīgums. Mēs esam arī lūguši uh, sarīkot uh, komisārs Vestagers uzklausīšanu. Mm, tā tas bija attiecībā uz Šveici, un tās ir mūsu tagad turpinās tradīcijas. Es uh, ierosinu atbalstīt šo nolīgumu. Uh, šeit, protams, ir tikai konsultācija procedūra, jo ratificē padome, un nu, labi, ka padome vispār mums ļauj paust savu viedokli par šo jautājumu. Nu, un ja esam tik tālu nonākuši, es ieteiktu atbalstīt šo nolīgumu, to grozīt mēs nevaram, bet tas sasaucas ar to, kas ir noslēgts ar Šveici, un mēs arī to atbalstījām un ir veikta arī analīze, un pieredze ir pozitīva, un tādēļ es iesaku atbalstīt šo nolīgumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es saprotu, ka šī ir piekrišanas procedūra 352. Tātad 352. pants. Alfreds Sants, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā referents eh, norādīja, ka eh, šis nolīgums ar Kanādu par konkurences noteikumu eh, īstenošanu ir svarīgs, jo šeit ir runa par konkurences noteikumu pārkāpumiem abās pusēs, ir svarīgi, ka šis nolīgums modernizē un aktualizē iepriekšējo nolīgumu. Mēs varam tikai teikt jā, jo e, Kanādai ir tādas pašas e, vērtības e, prakse kā mums, attiecībā arī uz datu aizsardzību privātuma noteikumiem. Tomēr gribu teikt divus komentārus. Padome atļāva uzsākt sarunas par šo jautājumu pirms astoņiem gadiem, 2008. gada oktobrī. Kādēļ ir bijis nepieciešams tik ilgs laiks, lai nonāktu pie šī rezultāta? Atcīm redzot, nav bijis spiediens par uh, šo sarunu turpināšanu. Un otrkārt ir jāveicina. Ja ātrāka saruna pabeigšana un konverģējoša konkurences politika, un mums vajadzētu saņemt informāciju par to, kādēļ tas tā ir otrkārt. Uh, šis nolīgums tiek slēgts līdzekus cetai, par ko ir tik daudz uh, bijušas diskusijas. Nu, un es nezinu, vai kolēģi tagad uh, domātu, ka atkal vajadzētu pievērsties cetas jautājumam. Un, protams, ir. 17,17. 17. panta otrajā punktā ir norādīts, ka ir jābūt atklātām taisnībām procedūrām un ka abām pusēm ir jāpopulisko uh, informācija par izņēmumiem, kas paredzēti konkurences noteikumos, nolīguma parakstīšana un uh, ratifikācija atbildēs uh, eh, saskaņinies ar CETAS noteikumiem, un varbūt šis nolīgums patiesībā būtu jāintegrē CETā, nevis jāīsteno atsevišķi. Paldies, Kora van Juvenhoizen. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties referentām Ferberkungam par vēl vienu ziņojumu. Nu, izteikšos lakoniski. Manuprāt, šis priekšlikums ir pozitīva attīstība globālā ekonomikā, mūsu brīvajās ekonomikās. Mēs nevaram aprobežoties ar nacionālām robežām konkurences jautājumos. Atvērtāki tirgi veicinās izaugsmi un konkurētspēju. Un CETA ir arī solis uz atvērtiem tirgiem un uh, patērētāju tiesību aizsardzību, ja tiks ātrāk konstatēti konkurences noteikumu pārkāpumi, tad arī Eiropas uzņēmumu patērētāji būs uh, izdevīgākā situācijā. Tāpat es atbalstu arī noteikumus par datu aizsardzību, kas iekļaut šajā jaunajā nolīgumā, bet par vienu elementu man tomēr ir jautājumi jo nav paredzētas nekādas uh, saistības attiecībā uz to, kā definēt svarīgas intereses un paredzētos noteikumu izņēmumus, un līdz ar to būtu jāprecizē, kā šīs intereses tiek definētas un kas to definēs, jo apra, šis, šis formulējums šobrīd ir tāds ļoti um, neprecīzs. Goe vārdā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Goe grupa iebilst pret uh, šādas veidas uh, politikas struktūru daudzi publiskā sektora uzņēmumi ir privatizēti un to ir uzspiedušas konkurences iestādes. Gan uh, tērauda rūpniecība, kraikases un vēl daudz citi uzņēmumi, saraksts ir garš. Un uh, šī konkurences politika tiek prezentēta kā patērētāja tiesība aizstardzība, bet tā tas nav patiesībā, tas ir tikai lielo uzņēmumu interesēs. Un šeit starp uh, Eiropas Savienību un Kanādu, nu šī konkurence maz ko dod. Ir jāvērš pret lieliem privātiem oligopoliem, kas, uh, diemžēl, jāatzīst, ka konkurences iestādes nedarbojas atklātā veidā un rīkojas diezgan patvaļīgi. Un šis nolīgums dīvainas sakritības dēļ tiek tagad parādās tieši tad, kad ir parakstīts CETA. Un šeit ir runa gan par publiskām, publisk publiskiem uzņēmumiem, gan privāto kapitālu. Nu, jāsaka, ka šis, šis nolīgums nenāk, kas sagadīšanās, un mēs iebilstam vēl vairāk pret to. Paldies, tagad vārds referentam. Liels paldies. ENF runātāji vēl bija. Jā, nebija saņēm, saņēmis informāciju, ka ENF vēlas uzstāties. Lūdzu. Nu, tad drīkstu, es runāju, saka kapels kundze nolīgums par ciešāku sadarbību konkurences tiesību jomā, eh, kas tika noslēgts 1999. gadā, protams, var eh, veicināt eh, šo ja, tiesību ievērošana transatlantiskajā nolīgumā, un nolīgums ar Šveici ir lauks paraugs nolīgumam ar Kanādu, lai veicinātu informācijas apjo, apmaiņu šajā jomā, un tas ir nepieciešams 2016. un turpmākos gados, jo divas trešdaļas Uh, komisijas pieņemto lēmumu par konkurences noteikumu pārkāpumiem un kārteļiem 2012.13. gadā skāra trešās valstis un tādēļ ir atbalstāma šādu, nos, šādu nolīgumu noslēgšana. Nu, es laikam visu tad labi pateicu, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds referentam. Uh, Nu, mēs runājam par konkurences uh, tiesībām un nevis par CETA. Jāsaka, būtībā tas nav saistīts ar CETU, tas ir atsevišķis nolīgums un, protams, mēs varētu uzsākt tādu pamatu diskusiju par konkurences noteikumiem, bet jāsaka, pakalpojumu. Uh, īpašuma tiesiskie aspekti neietilpst Eiropas Savienības kompetencē, tas ir dalību valstu e, ziņā, un es tādēļ nezinu, vai šobrīd runājot par Kanādu mums vajadzētu šāds debats uzsākt, to varam darīt citreiz, un es arī aicinu kolēģus, ja viņus tas interesē, pievērsties šiem konkurences jautājumiem kopā ar mani, bet uh, gribu eh, teikt, ka komisijas politika šajā jomā turpinās, mēs to esam vienmēr atbalstījuši, un Korus deva vienu jautājumu, es labprāt būtu gribējis uz to atbildēt, bet šobrīd es uh, nesmu uh, gatavs to darīt, nu, varbūt mums būs vēl laiks un iespēja precināt uh, šos jautājumus, jo padomu nav neatzīst, ka mēs varētu kaut kādu viedokli šeit uh, paust. Paldies. Thank you very much. Uh, we can conclude this. Paldies. Tagad varam beigt šo darbkārtības punktu izskatīšanu. Tātad mums ir jābalso tikai jāpieņem vai jānoraida. Jūs zinat grafiku visi, tagad varam pielikt punktu šim jautājumam un ķerties pie nākamā. Sveiki pie mums eh, komisijas vicepriekšsēdētāja Valda Dombrovska. I welcome Vice President Dombrovskis. Dombrovska kungs, sirsnīgi sveikti, laipni lūgt mūsu komitejā. Šis ir pirmais struktūrētais dialogs ar jums, kopš esat mantojis uh, finanšu pakalpojumu portfeli no komisāra Hilla. Mums ir liels prieks jūs šodien redzēt mūsu vidū, lai runātu par svarīgiem jautājumiem. Mums būs uh, vairāki svarīgi priekšlikumi un, protams, uh, banku savienība, kapitāla, mm, tirgu uh, savienība, pēcpapairošana. Mēs zinām, ka šodien jūs par to esat arī runājuši komisijā. Jums ir ļoti piepildīta mm, darba programma, un mums ir prieks par to visu šodien apspriesties ar jums. Tagad došu jums vārdu. Es saprotu, ka jums ir 6.30 jādodas prom. Nu, tas jums tā, lieciet aiz aus, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Paldies pirmām kārtām par šo uzaicinājumu, paldies par uh, to, ka mani ielūdzāt uz parlamentu. Nu jā, šodien ir tāda īpaša diena, mums visiem prātā ir um, vēlēšana iznākums Amerikā. Protams, mums ir jādomā par to, kā mūsu finanšu sektoru saglabāt uh, stabilu, drošu un pievilcīgu investīcijām. Ja mēs runājam par finanšu pakalpojumiem, tas ir jāskata caur tādas daudz plašākas, bagātākas um, stratēģijas prizmu, un mums noteikti ir eh, jāturpina ļoti tāda piesardzīga, prātīga makroekonomiskā politika, radot darba vietas, veicinot izaugsmi, ņemot vērā arī to, ka nedrīkst eh, nu, būt neliecīsība. Un mūsu igada eh, izaugsmas pārskatā par to runāsim detalizētāk. Ja runājam par ekonomiku tādā plašākā tvērumā, es gribu pateikt, ka mūsu tautsājumniecības ir bijušas visai noturīgas un ir gaidām izaugsmas rādītāji nākamajā gadā, bet, protams, riski joprojām pastāv, tie ir saistīti ar lielu neskaidrību. Mums kā politisko lēmumu pieņēmējiem ir jānodrošina, lai tirgū būtu tāda paļāvība, ja runājam par finanšu sektoru, ir jāvienojas par reformām, to īstenošanu, jāpiedāvā jauni investīcija avoti, veidojot kapitāla tirgus savienību un veidojot kapitāla, pašas kapitāla tirgus. Nu, kā tad mēs esam to paredzējuši darīt? Pirmām kārtām kapitāla tirgu savienība. Septembrī mēs publicējām ziņojumu, kur bija runāts par 2015. gada rīcības plānu, lai varētu strādāt ātrākos tempos, un esmu patiešām pateicīgs parlamentam, ka tas ir devis zaļo gaismu šim projektam. Mums ir jāizmanto šis brīdis, jāpadara kapitāla tirgi dziļāki. Mēs rēķinājāmies ar jums, lai pirmie pasākumi priekšlikumi jau drīz stātos spēkā. Mums ir jādomā par prospektus uh, režīmu, lai arī uzņēmumi varētu vienkāršāk uh, izdot aktīvus un arī uh, izkļūt no parādiem. Mēs uh, vēlamies. Uh, restartēt eh, vērtspapīru, vērtspapīrošanas tirgus, piemēram, nosakot vienkāršu, caurskatāmu un standartizētu vērtspapīrošanas procedūru un eh, domājot arī par eh, sadarbību ar dažādiem fondiem, tāds kā Eiropas uzņēmējdarbības fonds un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds. Es zinu, ka referents Pēters Iežeks, Pauls Tanks, Zalbas kungs mums ir pietikaini un strādā ļoti smagi, lai varētu vienoties, lai uh, nogludinātu visas atšķirīgos viedokļus, un šie uh, priekšlikumi patiešām ir ļoti svarīgi, lai varētu ļaut Eiropas tautsaimniecībai atveseļoties, uh, darīsim to visu kopīgiem spēkiem, lai varētu sasniegt taustāms rezultātus un uh, nojaukt uh, ilgi stāvošās barjeras, kas traucē brīvu kapitālu plūsmu Eiropas Savienībā. Uh, Pirmām kārtām mums ir jādomā par to, kādas ir atšķirīgās pieejas maksāt nespējas procedūrā Eiropā. Komisija uh, drīzumā piedāvās piedāvājumu, kā restruktūrizēt uh, uzņēmēju darbību, uh, ņemot vērā to, kā labāk uzņēmējiem piedāvāt otro iespēju, ja viņi ir nokļuvuši parādos. Mēs arī strādāsim pie ētikas kodeksa, lai varētu izvērsties asāk pret nodokļu nemaksāšanu. Mēs tāpat runājam par konsolidēto kopīgo uzņēmumu nodokļu bāzi, eh, lai varētu um, izvairīties no eh, dažādiem trūkumiem un riskiem mūsu nodokļu sistēmās. Tālāk jāsaka, ka Eiropā nav vienotā tirgus runājot par pensijām. Mums ir jādomā, kā izveidot tādu pan-Eiropas um, pensiju tirgu. Konsultācijas par šo jautājumu jau ir noslēgušās, un mēs esam gatavi piedāvāt likumdošanas priekšlikumu jau nākamajā gadā. Un vēlamies arī uh, atbalstīt ilgspējīgu finansējumu. Eiropas Savienība ir apņēmusies vismaz 20% no 14. 20. gada budžeta iztērēt cīnoties pret klimatu pārmaiņām, un mēs arī uh, darām uh, daudz, lai būtu vairāk uh, pieejami tās augtie zaļie fondi, zaļais finansējums finansējums kā daļa no ESIF, bet, protams, Tur ir nepieciešams arī privātās finanses. Visu to paturot prātā, mēs veidojam augstu līmeņu ekspertu grupu, lai varētu izstrādāt ES stratēģiju ilgspējīgu finansējumu jomā. Mēs rūpīgi vērojam zaļo obligāciju tirgos notiekošo un to, kādā veidā ar šīm obligācijām ir iespējams finansēt efektīvas investīcijas. Lai varētu uzlabot uzņēmumu caurskatāmību, mēs esam vienojušies par nefinansēšanu likumdošanas ziņošanas direktīvu, kas eh, tiks eh, transponēta šī gada beigās. Tāpat ir bijušas arī eh, diskusijas par ilgtermiņa noturīgām investīcijām un drīz tiks uzsākt konsultāciju procedūra. Kapitāla tirgus savienībai ir jābūt pietiekami efektīvai, runājot arī par maziem investoriem. Mēs eh, gatavojam arī eh, papildus pasākumus attiecībā uz zaļo grāmatu, lai varētu samazināt barjeras, kas pastāv Eiropas tirgos, piemēram, ja patērētāji vēlas iegādāties finanšu pakalpojumus. Uh, Tādā veidā varēs salīdzināt pakalpojumus dažādās Eiropas valstīs un uh, izmantot arī, piemēram, kompensāciju mehānismus visā vienotā tirgus teritorijā. Mēs vēlamies, lai patērētāja aizsardzības mehānisms būtu pietiekami spēcīgs un grots. Mēs esam pateicīgi Olem Ludvigsonam par uh, viņa ziņojumu, ko viņš sagatavoja. Tagad par banku sektoru. Sparot soļus eh, kapitāla tirgus spēcināšanā, mēs saprotam, ka ir jāspēcina arī Eiropas banku sektora ietvars. Eh, banku sektors ir tagad daudz spēcīgāks un eh, kapitāls ir stabilāks nekā pirms krīzes, bet joprojām, to pie, pierādīja nesen veikties stresa testi, bet joprojām ir daudz problēmu. Daudzas bankas cīnās ar kredītu piešķiršanas problēmām, ir ļoti gausa izaugsme, zema inflācija, zemes procentu likmes. Lai varētu stāties pretīm šiem izaicinājumiem, protams, banku sektoram ir jāmeklē atbildes pašam deguna galā, un Eiropas komisijas prioritāte ir piedāvāt un radīt pareizo vidi, lai to visu varētu paveikt droši un efektīvi. Mēs vēlamies spēcināt banku savienību ar Eiropas depozītu. Um, aizsardzības schēmu, garantijas schēmu, uh, tātad ēdis, un mēs arī uh, augstu vērtējam to, ka jūs jau par Eisters Delangas ziņojumu esat diskutējuši. Ir jādomā arī par eh, struktūra reformu atbalstīšanu. Mēs eh, joprojām atgādinām sešām dalību valstīm, ka tās nav īstenojušas visus Eiropas pusgada ieteikumus, un mēs arī strādājam pie valsts eh, palīdzības un banku glābšanas likumu modernizēšanas. Vēlāk komisija piedā, pieņems arī priekšlikumu par kapitāla prasību regulu un direktīvu. Mums pirmām kārtām ir eh, jācīnās pret eh, banku sektorā joprojām esošajiem riskiem, eh, īstenojot starptautiskas standartus, par kuriem vienojās Bāzels komiteja un finanšu stabilitātes valde. Un otrām kārtām ir jāpārskata likumdošana, lai tā būtu proporcionālāka. Tādā veidā mēs vēlamies uh, likumdošanu padarīt pēc iespējas draudzīgāk izaugsmēji visās ES dalību valstīs. Tādēļ mēs, protams, rēķināmies arī ar Eiropas parlamenta atbalstu, it sevišķi Burkhārdu Balcu, kas bija referents. Mēs vēlamies, lai būtu, teiksim, modernizēta visa finanšu pakalpojumu likumdošana un lai tā būtu balstīta uz taustāmiem rezultātiem. Mums ir jāveic pielāgojumi, lai varētu finansēt labāk mūsu tautsājumību plašākā izpratnē, jāpadomā par proporcionālāku likumdošanu mūsu uh, uzņēmumiem un uh, jānoņem no to placiem liekas administratīvais sloks. Mēs joprojām, protams, arī saprotam, ka ir citi risku iemesli finanšu sistēmā. Mēs ceram, ka panāksim vienošanos par eh, naudas tirgu uh, finansējumu līdz gada beigām, un tādā veidā varēsim samazināt iespējamos riskus. Es gribēju noteikti pateikties Ninai Gilai par darbu, ko viņa ir paveikuši šajā lauciņā. Uh, līdz gada beigām mēs gribam nāklajā ar priekšlikumu par Eiropas centrālo Uh, banku glābšanas un atvesarošanas mehānismu, un uh, šis priekšlikums tiks balstīts uz Eiropas uh, likumiem un it sevišķi Eiropas tirgu infrastruktūras regulējumu un banku glābšanas direktīvu. Mēs vēlamies šeit runāt arī par uh, CCP un eh, būt eh, ļoti labi sagatavot, ja nu gadījumā kaut kas noies greizi. Nākamgad eh, mēs sagatavosim priekšlikumus, lai izstrādātu tādu labāku makro uh, ekonomikas ietveru. Mūsu konsultācijas nu pat ir noslēgušās. Mēs vēlamies, lai uh, normas būtu proporcionālākas un institūcijas tādas kā, piemēram, ESRB strādātu efektīvāk. Un tagad daži vārdi par. Uh, prips, eh, par kuru parlaments eh, pauda savu neapma, neapmierinātību. Tas ir ļoti svarīgs stūrakmens patērētāja aizsardzības likumdošanā, un Eiropas komisija ļoti uzmanīgi ir izvērtējusi Eiropas parlamenta eh, rezolūciju, kas tika veltīta šim jautājumam. Mēs arī ļoti aktīvi sastrādājamies ar Eiropas uzraudzības iestādēm, lai varētu izkliedēt tās bažas, ko jūs paudāt šajā priekšlikumā. Uh, Šodien komisija piedāvāja par 12 mēnešiem pagarināt prīps regulu, tādā veidā uzņēmumi varētu labāk sagatavoties jaunajiem likumiem un arī RTS varētu noslēgt. Tādā veidā mēs uh, esam arī panākuši vienošanos, ka uh, pirmā līmeņa likumdošana netiks atvērta no jauna. Rezumējot, varu teikt, ka nu, tā ir tikai daļa no darba, ko mēs veicam finanšu pakalpojumu jomā. Mēs uh, cenšamies panākt uh, līdzsvaru vienotajā tirgu, domājot par ieguvumu reālajai tautsāniecībai, mūsu patērētājiem. Uh, Un, protams, vēlamies, lai mūsu finanšu sektors būtu drošs, konkurētspējīgs un dinamisks. Ar nepacietību gaida arī mūsu turpmāko sadarbību. Lielas paldies! Thank you very much, Mr. Vice President. Paldies, Dombrovska kungs. Mēs uh, arī ļoti daudz no parlamenta prioritātēm saskatām šajā darba programmā. Un varam arī jums piekrist, ka pirmā līmeņa līkumdošana nu dienu nevajadzētu tagad uh, vērt vaļā un visu pārskatīt. Tagad sāksim diskusijas. Zālbas kungs pirmais, priekšsēdētā vietnieks. Paldies! runāšu spāņu valodā, ja jums nekas nav iebilstams. Dombrovska kungs. Paldies. Paldies, kas šodien ieradāties pie mums. Es gribēju jums pateikties par šo uzstāšanos. Jūsu portfels ir kļuvis vēl smagāks. Mēs varam uh, secināt, ka jūs jaunos pienākumus esat uh, uzņēmies tā ļoti braši, jūs labi tiekat galā, gribēju jūs par to uzteikt. Domāju, ka mēs noteikti esam vienas prātas, vēlamies, lai likumdošana tiktu pieņemta pēc iespējas ātrāk. Vakardien Spānijas un Portugāles ministri piedalījās uzklausīšanā struktūrētā dialoga ietvaros un bija gandrīz vienprātība, ņemot vērā tos pasākumus, ko ir ieviesušas abas valstis. Tāpat daudzi bija vienis prātis, ka mēs esam pret līdzekļu samazināšanu un kavēšanos. Vicepriekšsēdētāja kungs. Un ko jūs domājat par šo uzklausīšanu, vai esat par to kaut ko dzirdējis? Mēs kopīgi ar Rēgi komiteju eh, rīkojām šo uzklausīšanu. Priekšsēdētājs, nu jā, šis ir temats, kas ir nedaudz ārpus šī struktūrētā dialoga. Un jā, parlamenta prezidents par to jau ir informēts, bija kopīga pozīcija. Lūdzu, jums vārds atbildēja. Paldies! par struktūrēto dialogu. Mēs e, esam informēti par dialoga iznākumu un arī esam informēti par to, ka bija lūgums e, nu, e, neapstādināt finansējumu plūdumu Spānijai un Portugālei un strādājot pie mūsu lēmumu pakotnes, to vienmēr paturam prātā. Mēs vēlamies sagatavot lēmumus, atzinumus par budžeta tāmiem. Jau pirmie rezultāti būs vērojami 16. novembrī. Mēs skatīsimies, kā dalība valstis ir varējušas ievērot stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus. Un, ja runājam par Spāniju un Portugāli, jārunā arī par atbilstību padomes lēmumiem, kas tika pieņemti par pārliecīgu deficītu procedūru. Līdz um, šim brīdim tad, nu, Spānijā nebija valdības, bija, nu, tikai tāda pagaidu valdība, tādēļ bija arī grūtības ar budžeta pieņemšanu, un mūsu budžeta plāns tika mm, piedāvāts tajā brīdī, kad, uh, nu, mēs rēķinājāmies, ka tur nebūs pārāk liela politisko vētru. Mēs jau no Spānijas esam saņēmuši vēstuli kurā ir minētas jaunās valdības apņemšanās ievērot padomes lēmumus un visas fiskālās normas, kas tajā ir iekļautas. Tas, protams, mums uh, sagādā zināmu paļāvību, jo tad, kad lēmjām par finansēm pārtraukšanu, tas, protams, ir jāņem vērā. Mēs to visu uh, esam izpētījušies. Protams, nevar prognozēt, kāds lēmums tiks pieņemts komisijā nākamnedēļ, bet, nu, mēs arī, protams, nesam kūrli pret jūsu sūtītajiem signāliem. Paldies, jā, tas mums tīk. Pēters Simons, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kungs. Man ir divi jautājumi par vērts papīrošanu un par EDIS depozītu garantijas schēmām. Par uh, vērtspapīrošanu runājot, mēs diskutējam par riska apjomu. Tātad tas, kas veids vērtspapīrošanu, cik liela riska daļa viņam ir jāuzņemas, jāuzņemas lai garantētu nu, izvairīšanos no tādas neparedzētas, nepatīkamas attīstības, kas, piemēram, finanšu krīzes laikos ASV noveda pie liela praha. Mēs runājam par 20%, kas nu ir tā tad jāņem uz pašu konta, citi gribētu tikai 5%. Vai jums šķiet, ka mēs varam varbūt diferencēt, ņemot vērā to, kas tiek vērts papīrots? Kādēļ? Ja mēs runājam par to, kas tieši tiek vērtspapīrots Eiropas Savienībā, ir ļoti liels atšķirības. Ja mēs runājam par hipotēku vērtspapīrošanu, nu, piemēram, ir valstis, eh, kur tas ir trīsreiz augstāks nekā, piemēram, akcijas no autonozars, kas tiek vērtspapīrots. Vai jums šķiet, ka mums ir jāņem vērā šis vērtspapīrošanas objekts? Eh, pasakot, cik lielu daļu uh, riska tātad uzņems tas subjekts, kas uzņems vērtspapīrošanu. Tālāk, ēdis. Estere Delange savā ziņojumā runāja par pārēju no apdrošināšanas fāzes uz tādu kopienas fāzi, ko viņa ir eh, piedāvājusi kā trešo fāzi savā ziņojumā, lai varētu arī uh, vienādot vai padarīt uniformāku šo um, uh, eh, maksātnespēju, maksātnespējas procedūru Eiropā. Vai jūs varētu būt tik ambicios, ka galu galā šī sistēma atbilstu uh, tam, ko piedāvā Esterle Lange savā ziņojumā par Edis. Divi jautājumi. Par vērtspapīrošanu sākumā atbildēšu. Un risku uzņemšanos. Par to noteikti būs jāspriež. Bet mēs piedāvājam riska saglabāt uh, saskaņā ar spēkā esošo priekšlikumu. Un jāsaka, ka regulātori centrālās bankas finanšu ministrijas ir visai vienprātīgi noskaņots par to. Jo šķiet, ka nu, šī sistēma tagad darbojas pietiekami labi. Nu, un īstenībā ir grūti atrast vēl kādu citu jautājumu, par kuru tik liels uh, dalībnieku skaits būtu viensprāts. Tāpat uh, Eiropas. Uh, Banku uzraugu komiteja 2009. gadā secināja, ka nav nekādu pierādījumu, ka, piemēram, vajadzētu šo risku mainīt no 5% uz augstāku skaitli, e, varētu uzlabot situāciju un padarīt e, šīs procentu likmes kaut kādas, nu, tādas līdzenākas un izvairīties no nevēlamām sēkām tas pats vai līdzīga pieeja arī uh, tika pausta EBA nostādnēs. Viņi runāja par e, vērtspapīrošanu, par riska procentu, par esošajām uh, normām un vērtspapīrošanas procesu. EBA eh, bilda, ka šī sistēma Eiropas Savienībā ir labi izveidota un sevi ir pierādījusi praksē. Nu, tā tad nav nekāda pamata domāt, ka šeit kaut ko vajadzētu mainīt. Izskatās, ka tagad spēkā esošā sistēma ir gana laba. Tas arī sakņojas mūsu priekšlikumā protams, mēs gaidām parlamentu lēmumu par to visu un esam gatavi iesaistīties atklātā un konstruktīvā dialogā, lai meklētu risinājumus. Bet vajadzētu, nu, protams, eh, pamatot, kādēļ eh, komisijas priekšlikums nav mainīts. Par Edis. Ziņojuma pirmā versija ir nodrukāta tikai nesen. Mums tādēļ ir viss ļoti rūpīgi jāizvērtē. Mēs esam informēti, ka komitejā par ziņojumu vēl balsojums nav noticis. Nu, tādēļ mums tas pirmām kārtām ir rūpīgi jāizlasa, pirms nonāk pie kaut kādiem secinājumiem. Nu, tāds pirmais iespējas. Mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka riska samazināšanai un risku sadalēji ir jāiet roku rokā, un tad pēc tam varam domāt, kā tālāk noslīpēt šo priekšlikumu. Nu jā, un tam, protams, visam ir jābūt legāli dzīvot spējīgam. Nu. Keis Vinbērn tagad. Paldies, komisāra kungs. Es nu pat uzstājos konferencē par Eiropas pensijām un komisija veica pārskatu pagājušā gadā. Un jūs tāpat ar Lordu Hīlu jau apspriedāties par to, kādas izmaiņas šeit ir nepieciešamas. Ja mēs runājam par pensiju fonda izņēmumu, kas beigs darboties 2018. gada beigām, bet nav arī atrast nekādi jauni risinājumi, runājot arī par ķīlām, kas nav nu, skaidrās naudas izteiksmē. Vai jūs varētu mums kaut ko pastāstīt par paredzēto grafiku, kad tad galu galā varētu prognozēt šīs likumdošanas parādīšanos un kā uzrauga varētu atrast risinājumus? Un eh, kāds būs tā aptvērums papildus pensiju fondiem. Paldies! Uh, Paldies! Runājot par emīru eh, pārskatīšanu. Mēs pie tā esam strādājuši jau kopš pagājušā gada un esam apkopojuši arī daudz uh, faktu, pierādījumu. Un Bija tātad nepieciešams izvērtēt šo likumdošanu, un mēs vienojāmies, ka Emir ir sevi pierādījis praksē, Un, ja mēs runājam par atvasinātiem finanšu instrumentiem, šie jautājumi vēl ir jāpapēta, put, jāpapēta rūpīgāk, bet mēs nu, nevēlamies regulas kon, koncepciju pamatdomu mainīt. Protams, ir jācīnās pret eh, pārlieku lielu administratīvo slogu, ir jābūt proporcionalitātei. Mēs vēlētos nākamā gada sākumā piedāvāt eh, grozījumus emir regulai, lai tas varētu stāties spēkā pirms tam, kad šī pensija atkāpe uh, beigs savu darbību 2018. gadā. Es vairāk neko tagad nevarēšu pateikt eh, par eh, atsevišķām finesēm un pie jautājumu, par jautājumu mēs esam informēti, mēs esam informēti arī par šo atkāpi no pensiju fondiem un, ja nepieciešams, mēs varam arī šo atkāpu, šo izņēmumu pagarināt. Paldies! Enrika Kalvē Šambons. Senior prezidenti, muchísimas gracias. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies, komisār, ka jūs ieradāties. Man jums četri jautājumi. Uzreiz ķeršos pie lietas. Un tā tad. Pirmie divi. Nu, lūk, mēs visu laiku runājam, lūk, eiro ir izkļuvis no grūtībām. Uh, viss ir arvien katru brīdi labāk, bet jāsaka, tirgus darbība liecina par kaut ko citu, un pastāv tāda diezgan pastāvīga, nu, tāda spriedze, tas nav nekas labs. Reizēm tas saistīts ar to, ka trūkst pārskatāmīgs, reizēm apņēmības, nu, vien divi gadījumi, pirmām kārtām Deutsche Bank, kas pēkšņi šajos stres testos kur jāpiemēro tādi paši noteikumi, pēkšņi nepiemēro tieši tādus pašus noteikumus Es nezinu, vai tas bija Kenedijs vai Linkons, kas savulaik teica. ka var jau būt tā, ka kādam ir visu laiku taisnība un, un, nu, nu, un savukārt visiem reizēm ir taisnība. Nu, skaties, mēs kaut vai uz Itālijas bankām jāķers vērsim pie ragiem, ir jābūt paskatām, ir jāsaprot vispār, kas tur notiek. Un ko jūs, respektīvi komisija, dara? attiecībā uz Brexit iespējamām sekām un to, ka, protams, nu, banku savienībai līdz ar to nu, šis noslēguma gals turpinās, kā tas to ietekmēs. Vienotais garantija fonds Es nedomāju, ka ir loģiski, ka viena valsts, kur ar vienu kāju ir Eiropas Savienībā, ar vienu ar ārpus tā šobrīd, rada tik daudz problēmas un visu šo procesu palēlina. Un visbeidzot, komisāra kungs, ko jūs mums varat pastāstīt par komisijas maksātspējas iniciatīvu? Uzņēmuma un maksātspēja. Es zinu, ka šobrīd norisinās konsultācijas par šo jomu, bet mans jautājums ir šāds. Vai komisija ir kaut kas, kas jau sakāms mums par šo tēmu? Un kas tad notiek ar šo otro, otrās iespējas direktīvu, tas tik ļoti svarīgi MVU? Uh, okay, uh, indeed. Jā, nu dien. Tur bija ļoti daudz jautājumu, centīšos īsumā atbildēt uz visiem. Pirmām kārtām. Par stresa testu rezultātiem banku sistēmā. Un es domāju, ka šie rezultāti ir visai skaidri un liecina par to, ka banku sistēmā visā visumā ir daudz labāk kapitalizēta un ir daudz labākā formā nekā tas bija pirms pāris gadiem. Tomēr, protams, tika konstatēts arī vairākas vājās vietas un šobrīd strādājam pie tā, lai tās novērstu. Jūs minējāt konkrētas bankas, kā komisija mēs nedrīkstam komentēt atsevišķu banku situāciju, kas attiecas uz metodoloģiju, kas tiek izmantota stresa testos. Te var jums pastāstīt, ka tie ir ebas stresa testi, un tāpēc visdrīzāk jums vajadzētu ar viņiem runāt par konkrētām modalitātēm, kas tiek izmantot šai pieejā. Bet vispārīgi runājot, ir skaidrs, ka bankām nepieciešams pielāgot savus biznesa modeļus lai tiktu galā ar šo mainīgo ekonomikas vidi gan tehnoloģiju, gan citās jomās. Jūs minējat arī situāciju Itālijas banku sektorā. Es gribētu teikt, ka jā, tur ir gūts zināms progress kopš pēdējā, pēdējos pāris gados, lai apkarot visus šos neatmaksājumos aizdevumus, tiek izveidota arī vērtspapīrošanas schēma šādiem aizdevumiem, izveidots Atlanta fonds, veikt arī konsolidācija. Tieši šobrīd tā norisinās banku sektorā Itālijā, un mēs ļoti cieši šobrīd strādājam kopā ar Itālijas varas iestādēm, lai tālāk risinātu šo situāciju. Tālāk. Jautājums par Brexit. Protams, ka svarīgi, lai visas dalību valstis konstruktīvi darbotos izmantot konstruktīvu pieeju attiecībā uz finanšu sektoru regulējumu pieņemšanu, bet ne tu man jāsaka, šeit ir tādi plašāki problēma jautājumi, kas, protams, faktiski iet ārpus eh, šī sektora konteksta. Mm, maksāt nespējas ietvars, kas eh, tiks virzīts uz, kas parādās. Nu, jau turpmākajās nedēļās nāksim klajā ar minimālās harmonizācijas direktīvas priekšlikumu ierosinot pār, tādu ilgspējīga uzņēmumu parādu pārstruktūrēšanu, respektīvi lūk piedāvāt šo otro iespēju uzņēmumiem. Šis priekšlikums tiks eh, likts priekšā pavisam drīz, un šobrīd strādājam arī pie tāda plašāka dokumenta salīdzinošo kritēriju izveidas attiecībā uz nākotnes eh, līgumiem, nav, tātad future kontraktiem, kas tad attiektos dažāda veida maksātnespējas gadījumiem dalību valstīs, lai skatītos, ko, šā, ko kādas pie, pie, pieejas dod, kas, kāds darbs tālāk vēl veicams. Un mēs pieprasīsim arī sīkāku informāciju no dalību valstīm par viņu darbības rezultātu, cik daudz parādi ir atgūti, cik eh, maksātnespējas procedūras ir mm, norisinājušās un tā tālāk. Paldies! Paldies! Papadimovs kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Dombrovska kungs. Mālos jūs šeit sveikt vēlreiz. Jūs minējāt izaugsmas prognozes 2017. gadam, un te nu grib jums vajadzētu par manu valsti, Grieķiju. Pirms pāris dienām jūs teicāt, to teicāt Eirogrupā, ka ir gūti panākumi šī gada mērķu sasniegšanā Grieķijā attiecībā uz primāro pārpalikumu, un jūs arī teicāt, ka komisijai ir bijuši zināmas prognozes attiecībā uz izaugsmu Grieķijā un šo primāro pārpalikumu attiecībā uz 2017. gadu. Tad un nu gribu vaicāt, kādas konkrēti ir šīs prognozes 2017. gadam attiecībā uz tautsemniecību Grieķijā un valsts finansēm? Un otrs jautājums. Jūsu kolēģis, komisārs Moskovīsī, arī pavisam nesen teica, ka ir nepieciešams un arī pat ļoti iespējams veikt otru novērtējumu attiecībā uz Grieķijas programmu. Un vienošanās par Grieķijas parādu, tā kā tas tika aprakstīts 16. gada maijā, tur piedalījās arī Starptautiskā valūtas fonda pārstāvi un lēmumu par papildus pasākumiem attiecībā uz Grieķijas parādu. Vai jūs piekrītat šiem lēmumiem un vai komisija strādā šai virzienā? Paldies! Jā, tātad par situāciju Grieķijas tautsēmniecībā. Mūsu aplēses ir tādas, ka Grieķijas ekonomika jau šobrīd ir atgriezusies pie ekonomikas izaugsmas. Burtiski pa ceturksnim mēs analizējam rezultātus. 0,3% recesija gaidāma vēl šogad, bet pavisam spēcīga ekonomiska izaugsma 2,7% gaidāma nākamajā gadā. Tātad redzam, ka Grieķijas ekonomika atgriežas pie izaugsmas. Un par fiskālo daļu runājot, mēs lēšam, zinām, ka programma mērķi ir noteikti struktūrētā veidā, bet mēs esam um, gaidām, ka jau šogad Grieķijas budžeta deficīts nokatīsies zem 3% no IKP. Un līdz ar to šis samazinājums arī turpināsies, iespējams samazināsies pat līdz 1% nākamā gada laikā. Par struktūru, līdz, struktūru, līdz, struktūru līdzsvaru runājot, šeit mērķis ir 1,75% no IKP. Mēs uzskatām, ka šis mērķis pilnīgi noteikti ir sasniedzams. Tālāk, jautājums par parādu pasākumiem. Jūs jau zinat, ka tas ir kaut kas tāds, par ko runāts arī māja Eirogrupā. Tur runājam par īstermiņu, vidēja termiņu, ilgtermiņu parādu pārvaldīšanas pasākumiem, un šis darbs turpināsies uz tiem pašiem pamatiem. Šīs diskusijas par parādiem būs daļa no mūsu diskusijām otrā pārskata kontekstā. Nu, un te nu man jāuzsver, ka Eiropas komisija šajā jomā nav Grieķijas kreditors, tās ir citas Eirozonas valstis un tāpēc tas būs šo valstu ziņā lemt par to, kādi būs šie pasākumi. Bet komisija, protams, spēlēs savu lomu, cenšoties eh, nu, atvieglot nonākšanu pie vienošanās. Paldies, saka priekšsādātājs. Malīs Kotkeita lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Un es gribētu arī uzteikt komisāru par to, ka viņš spēja nosekt tik ārkārtīgi plašu tematu jomu un ies, iešaušu tai visā sajūkumā vēl vienu tēmu Brexit. Mēs uzskatām par pašpatēju sapratumu, ka Brexit nozīmēs to, ka Lielbritānija zaudēs savu dalību valsts statusu un kļūs par trešo valsti e, attiecībā uz ēst tiesību aktiem. Līdz ar to tā vairs nekūs labumu, piemēram, no finanšu pakalpojumu regulējumu priekšrocībām. Lemērēs zinām, ka nav demokrātiskas pāraudzība, nekāda ierodzināta Lielbritānija. Lielbritānijā šobrīd, kas pār, aptver šo, šīs diskusijas un izstāšanos, dzirdam vēstis, ka konservatīvā valdība vēlas šo nu, skarbāko Brexit um, formu. Un tas nozīmē, ka tie ierosinājumi, nu, ko dzirdam šorīt, ka mēs varbūt atstātu ne tikai EA, bet arī muitas savienību. Tādas balsis izskan. Nesenajā intervijā Bloomberg Lielbritānijas tirniecības ministrs teikt pieņēma, ka šāda veida nu, līdzlība vairs nebūs iespēja vienalga, kā neveiktu Brexit. Tas, ko saka Boris Džonsons un ar savu stratēģiju, viņš saka, nu lūk, nevar dabūt, ka mēs visu varam dot vienlaicīgi. Savukārt rosina doma par to, ka viss būtu iespējams. Saskaņā ar Garņē savukārt Lielbritānijas bankām situācija būs sarežģīta. Viņš runāja, ka nevajadzētu īpaši kaut kādu režīmu, kas tiktu paredzēta tieši tām. Un tāpēc mans jautājums jums, mm, komisār kungs, ir par to, vai jums ir kādas idejas par to, kas varētu notikt Brexit gadījumā? Kādas jūsuprāt būtu priekšrocības un trūkumi vienota Eiropas tirgu paturēšanai, paturot Lielbritānijai tādu hibrīdu darījumu tur iekšā? Un otram kārtam gribu vajadzētu, vai jūs dienas ir kaut ko darījuši, lai sagatavotu kaut kādu veidu modeļus, kas tad, nu, būtu at atspoguļot vienu vai otru lēmumu. Paldies! Vairākas lietas tikušas uzsvērts jau vairāk kārt no Eiropas komisijas puses, un to ir darījušas arī citas Eiropas mm, iestādes un ietrāt puses. Četras brīvības nāk kā pakotne, tās nāk kopā, tās nevar nodalīt, sadalīt, nevar izvēlēties, kuru no tā visa jūs vēlties vai nē. Tātad šīs četras brīvības veido iekšējā, iekšējo tirgu kopumā. Un tas ir Mm, princips, ko izmantojam savā pieejā un tam sekojam. Mēs nevaram turklāt šobrīd iesaistīties nekādā detalizētākā diskusijā par šo tēmu, jo arī šai jomā komisija taču ir ļoti skaidri izteikusies, pasakot, ka sarunas par izstāšanos sāksies tikai tad, kad tiks aktivizēts 50. pāns. Līdz ar to nekādas iepriekšējas sarunas vai atbildes nevar tikt sniegtas. Nu, tāpēc es saku, šobrīd bumba ir Lielbritānijas laukuma pusē, un viņiem pirmām kārtām ir jāaktivizē 50. pants. Tas viss. Paldies, saka priekšādātājs. Marko Canī neredzu zālē, nu tad Anemānsa kungs, lūdzu. Paldies, komisār kungs. Mūsu politiskā grupa nesaskata, kādēļ ir vispār jāturpina ievērot eh, četras. Uh, brīvības, bet jāsaka, ka, piemēram, Lielbritānija nekad nav piederējusi Schengenas zonai. Labi. Jāsaka, es gan eh, pagājuši naktu gulēju ļoti labi, piecēlos no rīta mundrs, eh, paēdu garšīgas brokastes, tad paskatījos ziņas televizorā un jāsaka, nu, šis tas ir sakustējies un mainījies. Mēs visi esam eh, informēti, runājot par starptautisko finanšu arēnu, nu, ka krīze Amerikas Savienotajās valstīs bieži vien tur tika pārmests, ka trūks normu un nav standartizācijas, un tagad standartizācija tiek aizbildināta, lai ieviestu aizvien jaunas un striktākas normas. Ja mēs runājam par Bāzeli 3, man šķita, ka kapitāla normu internalizācija, internacionalizācija, Eh, neskatoties uz tām diskusijām par Eiropas eh, kapitāla normu tālākām eh, tālāk integrāciju. Es sapratu, ka jūs vēlējāties, piemēram, globalizējot šos standartus, izvairīties no tālākiem riskiem, un varbūt e, es esmu kļūdījies e, jūsos klausoties, jūs varbūt nebijāt to pusē, kas e, gribēja no tā izvairīties, bet īstenībā gribējāt situāciju nu vēl padziļināt. Paldies! Uh, ok, onse. Jā. Par Bāzēl 3 pabeigšanu. Es gribu teikt, ka šī nostāja nu, ir bijusi jau sen noformulēta un apstiprināta vismaz divreiz finanšu ministru tikšanās reizē. Tas bija jūlija ekofin un tāpat arī iepriekšējā ekofin sanāksmē, kas notika š, ne šonedēļ, bet pagājuši mēnesi. Un ir ļoti skaidrs, ka tas, ko mēs faktiski uztveram, ir tas, ka nepieciešams pieturēties pie tā, kas Bāzela paš, Bāzela pašā ir ticis eh, pieņemts. Un Bāzela 3 nedrīkst novest pie kaut kādām būtiskām visu grozošām maiņām un pieaugumiem kapitāla pietiekamības prasībās. Tas ir viens punkts. Otrs, mums vajadzētu paturēt arī riska jutīguma elementu šai sistēmā tā lai bankām būtu zināma motivācija izvēlēties netik riskantus biznesa modeļus. Un, attiecīgi, tas tad atspoguļotos viņu kapitāla pietiekamības prasībās. Par šo pieeju bija vienprātīgi vienošanās Ekofin padomē un uz šīs pieejas pamata tad mēs arī tālāk apspriežam minētos jautājumus Bāzels 3 komitejā. Un uh, pamatojoties uz to, cerams, mums izdosies panākt arī vienošanos. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs. Kolēģi, jūs jau zinat, ka mums rīt arī būs balsošana un rezultāti par šo tēmu. Un tas notiks atbilstīgi komisāra minētiem principiem papildus jautājums. Jā, jā, man vēl šķiet gandrīz minūte. Komisāra kungs. Nu, paskatieties, kas notiek uh, okeāna otrā pusē. Nu jā, nu varbūt uh, Bāzele 3 uh, definīcija nemainīsies, nu bet atmosfēra un noskaņojums gan mainīsies. Paldies! comment further? No, but this was not okay. Thank you. Paldies. Hakmarka kungs tālāk, lūdzu. Paldies. Un paldies par šo prezentāciju šodien. Gribētu pieminēt vienu lietu. Kā mēs skatāmies uz izaugsmi? Jūs sakāt, Eiropas ekonomikā ir zināma izaugsme, bet, kā jūs teicāt, lielā mērā tas arī tiek um, pamatots ar tādu uz, īpašu uzraudzības politiku. Daži saka, ka tas tādā ārkārtēja situācija, šis negatīvās eh, procentu likmes, eh, visi šie uzraudzības pasākumi un papildinājumi, tirgumi eh, neļauj darboties atbilstīgi, kā jums šķiet, cik ilgtspējīgi tas ir, jo tam visam, protams, ir otra puse, monētai ir otra puse, Mon monetārā, ar monetāro politiku mēs riskējam ar to, ka radīsies tādi finanšu burbuļi, uh, un tā izaugsma, ko mēs novērojam šobrīd, cik lielā mērā tā nozīmē arī pieaugumu konkurētspēju pamatoties šīm reformām un cik daudz šīs izaugsmas tāpat laikā saistīt tikai ar šo uzraudzības politiku, kas tiek īstenot, un tas, protams, ilgtermiņā nav uzturams. Saku to tāpēc, ka pirmām kārtām ir svarīgi nu, veikt novērtējumu lai varētu tālāk izvērtēt, cik atbilstīgs ir šīs reforma politikas dalība valstīs un Eiropas Savienībā. Un tāpat tas svarīgi arī, lai gūtu priekšstatu par to, cik varbūt nu, riskam pakļautas, cik jutīgas ir mūsu ekonomikas uz dažādu veidu ārējiem faktoriem. Uh, Nu, piemēram, lūk, ASV, kas tagad varētu apdraudēt dažādu veidu globālus tirniecības nolīgumus. Tātad, cik ilgspējīgi, jūsuprāt, ir šī izaugsme? Kā jūs, uh, sask kā jūs raugāties uz visiem šiem apdraudējumiem monetārai politikai un cik lielā mērā reformas ir nesušas augļus? Paldies! Paldies par šo jautājumu! Par to, cik ilgspējīgi ir mūsu ekonomikas atgūšanās. Jā, nu dien tas ir jautājums, ko komisija turpina uzsvērt atkal un atkal, ka šī atgūšanās notiek. Šobrīd ir jau ceturtais pēc kārtas secīgi gads, kurā novērojam pie, izau, pieaugumu. Tas gan ir pieticīgs, neliels un ir vajadzīgi, protams, tālāk centieni, lai padarītu šo izaugsmi ilgspējīgu. Un te gribu atsaukties uz kaut ko, ko teica Mario Dragī pats. Viņš teica, ka, lūk, nav iespējams atrisināt struktūra problēmas tautsēmniecībā ar uzraudzības politiku vienu ar uzraudzības politiku ir iespējams tikai nu, nopirkt laiku, tā teikt, iegūt laiku, bet tad šis laiks atbilstīgi ir jāizmanto, viedi jāizmanto, lai patiešām īstenotu vajadzīgās reformas. Un tāpēc mēs arī spriežam par ekonomikas politikas prioritātēm Eiropas Savienībā. Tāpēc esam noteikuši šīs trīs prioritātes. Pirmām kārtām investīcijas pēcināšana, jo pilnīgi skaidri, ka šai jomā mēs atpaliekam Un tā ir, tas rada gan īstermiņa problēmas, gan arī negatīvi ietekmē ilgtermiņa izaugsmas potenciālu. Otram kārtām vajadzīgas struktūra reformas, lai modernizētu mūsu tautsēmniecību, un mums ir vajadzīga fiskāli atbildīga politika, jo nevar būt ilgspējīga izaugsma bez neilgspējīga valsts finansējuma politikas. Tātad visi šie trīs elementi ir ļoti nozīmīgi un tie ir tie elementi, kas šobrīd parādās arī mūsu ikdējā izaugsmas pārskatā, un e, tie lielā mērā ir spēkā arī gatavojoties nākamā gada ikgadējam izaugsmas e, apskatam. Tātad tālāk kā šī reformu darba kārtība virzās uz priekšu. Es teiktu, ka tā virzās uz priekšu, bet, protams, ka vienmēr vēlēties, nu, labāku, straujāku virzību uz priekšu. Nu, piemēram, skatāmies uz in valsts individuālo rekomendāciju īstenošanu. Mūsu aplēses ir tādas, ka aptuveni, nu, ir, nu, reizēm ir ierobežoti rezultāti un reizēm nepilnīgi. Un tas skaidri un gaiši liecina par to, ka daudz vairāk jādara lai īstenotu struktūra reformu darba kārtību, un to mēs turpinām uzsvērt atkal un atkal diskusijās ar dalību valstīm. Mēs sakām, ka lūk, īstenošanas procesam attiecībā uz valstīm izstrādāto rekomendāciju piemērošanu nu, ir jāveic. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs Nīna Gil tālāk. Priekšsēdētāji, paldies! Vicepriekšstādātāji priecājos jūs šeit redzēt. Oktobrī jūs nācāt klajā ar tādu visai ekonomistisku runu Ņujorkā, sakot, ka, lūk, mēs izmantosim uh, investīcijas un tā tā. tā protams, viss tas jūsu apgalvotais bija ļoti skaisti, bet lai CMU kļūtu par realitāti, reāli ekonomikai, jums ir pirmām kārtām vajadzīga apņemšanās no Eiropas aktīvu pārvaldīšanas sektora, bet te ir būtiskas problēmas, jo tās lielākoties atrodas e, Londonā un ir tādas balss, kas saka, ka komisija šobrīd paralizē šis fakts un tā nespēja darboties, tai nav skaidrs vīzijas attiecībā uz to, kā virzīties uz priekšu tā vietā komisija turpina pievērsties tehnika, tehniskām lietām, kā piemēram um, ekvivalences režīmam, tad gribu jums vēcāt, kā, kas tālāk notiks. Mums taču šajā brīdī vajadzētu pievērsties nodarbinātībai un izaugsmai, vai jūs izmantot visas iespējas, lai, mm, nu, izmantot visas iespējas, lai šos mērķus sasniegtu, bet šķiet, ka mēs ejam pretējā virzienā. Un tas varētu radīt uz, nu, tādu sajūtu, ka es nodarbojos ar regulējošu protekcionismu. Nu, protams, ka Lielbritānijas referendumu rezultāti nu, ir nozīmīgi, bet vai tie tiešām novirzīs mūs no sliedēm būtiski mērķi sasniegšanā, es domāju, ka komisija jāpild sev solījumu. Junker Krumks tos izteica pirms divar pusgadiem, un jāsaka, mums vēl tikai divar pusgadi vien ir palikuši, vairāk jau ne. Uh, Un šajā laika grafikā mēs pat šobrīd vēl nezinām, kurā brīdī Lielbritānija kur atradīsies. Un tāpēc es saku, ka pastāv diezgan steidzamas vajadzība Eiropas Savienībai panākt rezultātus. Tīri izvan būs vēlēšanas Vācijā, Francijā un kur vēl citur nākamajā gadā. Un eh, dzirdam, ka viens no visprotekcionistiskākiem prezidentiem ievēlēts ASV. Tas nozīmē, ka varbūt ceļš būs diezgan bīstams. Un tāpēc gribu jums vienkārši vaicāt, kā jūs prāt var pātrināt šo procesu, šo ceļu uz rezultātiem. Un otra lieta, atzinīgi vērtēju jūs komentārus par banku sektoru, arī es esmu nobažījusies par iespējamo negatīvo ietekmi, ko bāzels diskusijas varētu atstāt uz ēst tautsēmniecību, un it īpaši par to, cik negatīvas sekas varētu rasties es uzņēmumiem un infrastruktūras finansēšanai. Man īpaši bažas rada uh, tas, cik strauji lēmumi tiek pieņemti un ka trūkst pārskatāmības visā šajā procesā. Tāpēc gribu vaicāt, vai jūs piekrītat manām bažām un kādas garantijas jūs mums varat sniegt par to, ka tie priekšlikumi, ko jūs liksiet mums priekšā pēc bāzās rekomendācijām, būs proporcionāli un neapdraudēs mūsu kopējos mēģus attiecībā uz darb, nodarbinātības veicināšanu. Paldies! Paldies! Liels paldies par šiem jautājumiem. Pirmam kārtām par kapitāla tirgiem, kapitāla tirgus savienību. Tas bija viens no pirmajiem, tā bija viena no pirmajām komisijas reakcijām pēc Britu referenduma. Respektīvi, mēs nācām klajā ar paziņojumu par kapitāla tirgus savienību cenšanos, pā, cenšoties pātrināt šo darbu un izturēties drosmīgāk, cik vien, nu, kur vien tas bija iespējams. Mēs arī skaidru un gaišu pateicām, ka tā doma, ka mm, lielākais kapitāla tirgus faktiski vēl ir Eiropas Savienībā, nozīmē, ka kapitāla tirgus savienība un šī savienības izveidošana visas Eiropas Savienības ietekmo, ietvaros padara to vēl spēcīgāk. Šādu pieeju mēs arī grasāmies eh, izmantot turpāk Kā gūt rezultātus? Nu, es teiktu, ka mums jāsāk ar strauju vienošanos par pirmo priekšlikumu kopumu, kas jau ir uz galda un ko jūs šobrīd skatāt šeit Eiropas parlamentā. Tur ir virkni likumdošanas dokumentu, daži no tiem ir tādi, par ko padomu jau panākus kopēju nostāju pirms gada. Uh, Un mēs joprojām gaidām no parlamenta tā nostāja, lai varētu sākt trilogu. Tāpēc varbūt, nu, lūk, tas varētu būt kas tāds, pie kam varam pievērsties, uz ko varam fokusēties, tātad eh, strādāt ātrāk šai jomā un Ir arī, nu, viena lieta, ko mēs skatīsim tad, kad nāksim klajā ar priekšlikumu par CRR, tas ir par to, kā CRR ietekmēs ilgtermiņa finansējumu. Un it īpaši apskatīsim tādus aspektus kā MVU un infrastruktūra. Īsiem vārdiem sakot, komisijas ambīcijas nav mazinājušās. Komisija, lai neteikt vairāk, ir pat vēl apņēmīgāka nodrošināt cēmu kā iepriekš. Tālāk jautājums par banku sektoru un bāzels noslēgumu. Neatkārtošu to, ko teicu jau iepriekšo nostāju, par ko šķiet ir tāda plaša vienprātība arī dzen, bet pirmā lieta tad ir nākt klajā ar labu vienošanos bāzelē. Un mēs esam daudz labākā nostā, pozīcijā, ja mēs runājam, ka Eiropas Savienība, kā vienota Eiropas Savienība, cik vien iespējams saliedētā balsī vienoti. Jūs jau zinat, ka Eiropas komisija nav bāzeles locekli, bet gan Eiropas ar novērotāju statusu, bet mēs centam, cenšamies līdz ar to dalību valstu pozīcijas koordinēt, saskaņot, lai pārliecinātos, ka Eiropas Savienība nāk klajā, nāk gai, nu, tā teikt, gaismā ar tādu konsolidētu, vienotu nostāju. Protams, ka ir ārkārtīgi svanāk panākt labu vienošanos Bāzelē, un tad pēc tam mēs varam, nu, to arī īstenot. Protams, tajā brīdī, kad mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, tieši tāpat, kā tas ir bijis arī iepriekš, mēs ņemam vērā Eiropas specifiku. Un citas starpā arī to, ka nepieciešams finansēt plašāku tautsēmniecību. Tātad pilnīgi noteikti tas būs daļa no mūsu apsvērumiem tajā brīdī, kad izstrādāsim priekšlikumus, bet pirmām kārtām tiešām mums ir vajadzīgs panākt līdzsvarot vienošanos. Paldies! Paldies, Jose Manuels Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos uh, sveikt komisijas viceprezidentu un uzdot konkrētus jautājumus. Pirmkārt, kā vērtējat izaugsmi Eiropas Savienībā un konkrēti Eirozonā? Uh, Otrakārt, iedziļinoties detaļās, gribētu jautāt arī par izaugsmu manā valstī Portugālē, un treškārt, kā vērtēja 2017. gada budžetu, kā varat izskaidrot ievērojumās atšķirības, uh, prognozēs, uh, un tāmē um, un komisijas vērtējumā. Un um, visbeidzot, kādi ieteikumi jums būtu Eiropas Savienībai un Portugālei, lai nodrošinātu izaugsmi? Un kādas ieteikumus jūs dod Portugālei par 2017. gada budžetu? Paldies! Pirmkārt par Eiropas Savienības un Eirozonas izaugsmes prognozēm. Kā es teicu, Uh, pieticīgā ekonomikas atlapšana turpinās, un mēs esam nedaudz uh, paaugstinājuši ekonomikas izaugsmas prognozes šim gadam, bet nedaudz samazinājuši prognozes nākamam gadam. Nu, šīs izmaiņas nav lielas, 0,1-0,2% punkti, tā kā kopaina būtiski praktiski nemainās, un mums ir šī nelielā ekonomikas izaugsme, un mums ir jāstiprina šī ekonomikas atla, atveseļošanās par Portugāli. Šeit prognozes ir zem Eiropas Savienības vidējā 0,9% šogad, 1,2% nākamgad. Un par to, kādi varētu būt mūsu ieteikumi Portugālē arī fiskālā jomā. Pirmkārt, uh, ieturēt kursu, uzņemto kursu, neatteikties no reformu pasākumiem, kas ir uh, uzsākti un uh, ņemot vērā pieaugošo nenoteiktību, ar ko saskaramies, ir jābūt piesardzīgiem makroekonomikas un fiskālās politikas jomā katru reizi, kad globāli valda uh, nenoteiktība, neskaidrība, tad uh, arī perifērās ekonomikas uh, nonāk neizdevīgākā situācijā, viss meklē drošākas ekonomikas, un tādēļ uh, Portugāla ir jāpieturās pie uzsāktās uh, ekonomiskās fiskālās tra traģektorijas. Paldies, Humans. Juans Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijas viceprezidentam, ka viņš ir ieradies uz mūsu sanāksmi. Es arī uh, gribu jūs uh, sveikt ar jūsu pilnvaru paplašināšanu. Un uh, par ēdīs uh, un nesen publicēto ietekmes novērtējumu. Patiesībā šeit nav lielas atšķirības starp pārapdrošināšanu un apdrošināšanu, kaut gan pastāv reāls atšķirības. Gribētu uh, dzirdēt jūsu viedokli. Šorīt mums notika pirmā viedokļa apmaiņa par Esteras de Langes ziņojumu projektu. Es, diemžēl, nevarēju piedalīties šajās uh, eh, debatēs, bet es gribētu dzirdā, dzirdēt, kāds, uh, kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu. Paldies par Edis priekšlikuma struktūru, kā Eiropas komisija to sākumā ir uh, ierosinājusi. Mēs sākam ar pārapdrošināšanas pieeju. Tas nozīmē, ka dalību valstis vispirms izmanto nacionālās depozītu garantiju schēmas, pirms tiek uh, izmantota Eiropas schēma un pēc tam pārējām pie kop apdrošināšanas pieejas. Tas nozīmē, ka noteikta zaudējumu daļa, kas jākompensē, ka to uzreiz samaksā Eiropas mm, depozītu garantijas schēma mēs to sākotnēji palielinām uh, uz 20% un pēc tam pārējām uz pilnīgu apdrošināšanu. Tāda ir mūsu pieeja, protams, esam gatavi diskutēt par uh, kustības trajektoriju, par uh, to, kā no pašreizējās situācijas nonākt Uh, līdz pilnīgai apdrošināšanai, kā tas ir iekļauts komisijas sākotnējā priekšlikumā. Tālāk par komisijas reakciju uz Estēras Delangas ziņojumu projektu. Kā jau es teicu, tas ir tikai nesen kļuvis pieejams. Mēs dažā, tādēļ izvērtējam dažādus šis, uh, šos variantus. Uh, un uh, skatāmies, kā tas saskana ar komisijas sākotnēji piedāvāto pieju. Un kā jau atbildot uz citu jautājumu, norādīja komisija ir gatava meklēt kompromisa risinājumus, kuri mums palīdzētu panākt vienošanos par Eiropas depozītu apdrošināšanas sistēmu bet mēs zinām, ka eh, par šo ziņojumu jau not, nav noticis balsojums arī komitejā līdz šim vēl priekšsēdētājs. Jā, nu, mēs strādājam pie parlamenta pozīcijas, protams. Tagad vārds atkal Jose Manuelam Fernandešam otro reizi. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums varbūt ir saistīts ar nu, citu problēmu loku. Daudzi cilvēki piekrīt tam, ka likumi ir jāievēro, ka nedrīkst būt diskriminācijas. Un tagad nesen publicētā grāmatā uh, prezidents Olāns norāda, ka Francijā ir mm, izdevies panākt atkāpes no stabilitātes un dro, eh, izaugsmas pakta, ka tas uz Franciju tā gluži neatiecās. Un mani tiešām mulsina šī vienošanās, par ko ir runa šai grāmatā. Varbūt tā nekad nav notikusi, bet ja tāda ir bijusi, tad tā būtībā ir eh, noteikuma pārkāpums un diskriminācijas gadījums atbildi. Nu, e, e, runāsim skaidri. Visām valstīm ir jāievēro stabilitātes un izaugsmes pakts. Tas attiecas arī uz Franciju. Es nevaru komentēt nekādus e, izteikumus, kas ir iekļauti kādās uh, grāmatās. Tā ir komisijas nostāja, tā ir skaidra nostāja. Uh, Un runājot par Francijas atbilstību stabilitātes un izaugsmas pakta prasībām, mums notiek pastāvīgs dialogs ar Francijas valdību, un to mēs atkārtojam atkal un atkal, ka Francijā ir jākoriģē pārliecīgais deficīts saskaņā ar padomes lēmumu, proti līdz nākamam gadam un esam saņēmuši solījumus uh, no Francijas valdības, ka viņi ievēro šīs prasības. Un mēs budžeta projektā arī konstatējam to, ka ir mm, nolūks vai mērķis uh, pārvarēt pārliecīgo deficītu. Protams, vēl var runāt par konkrētiem pasākumiem, kas ir iekļaut budžeta plānā projektā, bet valdībai ir apņēmība to panākt uh, un pildīt šīs uh, saistības. Paldies, Petro Silva Pereira. Paldies, priekšsēdētāji. Viceprezidenta kungs sveicu jūs uh, mūsu komitejā. Un man ir šādi jautājumi. Pirmais ir par uh, ienākums nenesošiem aizdevumiem banku bilancē. Par šo jautājumu jau diskutējam diezgan sen. Uh, pagājuši gadu runājot par banku uh, savienības izveidas pabeigšanu, komisija pagājušā gada novembrī norādīja, ka ir paredzējis sagatavot priekšlikumu par šiem uh, ienākumus nenesošiem aizdevumiem. Esam dzirdējuši, ka es, arat, esat iekļaujuši šo jautājumu valstīm specifiskās rekomendācijās atsevišķām valstīm un arī strādājat pie uh, valstīm specifiskiem risinājumiem, konkrēti Itālijas gadījumā. Es gribētu zināt, uh, vai komisija joprojām ir paredzējusi sagatavot konkrētu priekšlikumu un uh, Ja tāds ir, tad vai ir paredzēti kaut kādi īpaši instrumenti, vai ir uh, ņemti vērā uh, tirgus uh, apstākļi, lai varētu absorbēt šos aizdevumus. Otrkārt, jautājums par Bēlīna sistēmas ticamību komisijas darba kārtībā, eh, darba programmā ir eh, runa par MREL mm, eh, minimālo saistību līmeni un tika solīts likumdošanas priekšlikums 2016. gadā par kopējā zaudējumu absorpciju iespējām. Nu, ja šāds uh, priekšlikums tiek gatavots, kādu modeli jūs esat cerējuši piedāvāt, vai esat piedāvājuši kādu veidu modeli, kas paredz tilāku un mrelu saplūšanu? Paldies. Uh, Pirmais jautājums par ienākums nenesošiem aizdevumiem. Jā, patiešām. Dažādās dalību valstīs situācija ir atšķirīga Arī eh, tiesiskais regulējums dalību valstīs ir atšķirīgs. Tomēr mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas banku iestādi, ar VUM, ar nacionāliem uzraugiem, lai izveidotu ietvaru eh, tam, kā valsts varētu tikt galā ar šo problēmu bet, protams, šis ir tas jautājums, kas pirmkārt ir jārisina pašām dalību valstīm. Daudzas dalību valstis arī risina šo problēmu dažādiem līdzekļiem. Ir valstis, kuras piedāvā šos aizdevumus tirgū, kā tas ir Grieķijas gadījumā, ir valstis, kuras veido tā saucamās sliktās bankas, tad ir valsts, kur izmanto uh, noteikums par valsts atbalstu un uh, slogu pārdala, kā tas ir Anijā un arī Ungārijā vēl ir citi risinājumi. Mēs izvērtējam pieredzi, kā darbojas Itālijas sistēma, kad šie aizdevumi tiek vērtspapīroti, un to mēs arī uh, iekļaujam mūsu valstīm specifiskajās rekomendācijās. Uh, Eh, piedāvājot katrai valstī eh, specifisku risinājumu. Tātad šis darbs turpinās. Tagad mēs arī sadarbojamies ar dalību valstiem finanšu pakalpojumu komitejā, veidojot visaptverošu Eiropas politikas pieju saistībā ar NPL, jeb šiem ienākums nenesošiem aizdevumiem. Tātad šis darbs turpinās, tas ir viens no uh, lielajiem uzdevumiem, ar ko joprojām saskaras eh, Eiropas eh, banku sistēma. Tālāk par tilak priekšlikumu. Jā, mēs tādu gatavojam vēl šomēnes. To mēs uh, prezentēsim. Un uh, mēs arī līdz ar to izpildām savas starptautiskās saistības ir atšķirības starp TILAK un MREL saskaņā ar starptautisko uh, vienošanos TILAK attiec uz uh, sistēmiski uh, svarīgām bankām, MREL uz visām bankām, bet mums ir jāsaskaņo šīs normas starp uh, ab, abiem uh, ietvariem, lai šeit nebūtu nekādu problēmu. Paldies, Kejas Vimberna. Paldies, komisāra kungs. Vēlos pievērsties MIFID 2 jautājumam. Par to mēs nobalsojām 2014. gadā pēc komisijas pieprasījuma mēs uh, pagarinājām īstenošanas laiku par vienu gadu, jo bija atpalicība un uh, tātad par regulatīviem standartiem, par papildu izņēmumiem. Komisteja aicina ātri pieņemt šos RTS, lai tos varētu, tie varētu sākt darboties nāk, 18. Uh, gada janvārī vai esat uh, paredzējuši iesniegt priekšlikumu vēl šogad vai paprast, e, lūksiet vēl papildu pagarinājumu. Atbilde par MIFID 2 jau ir kavēšanās. Mēs centīsimies izvairīties no vēl papildus termiņu pagarinājuma. Un mēs e, uzskatām, ka tas ir reāli, ka vēl divi atlikušie RTS uh, par uh, atvasinājumiem uh, jau ir sagatavoti, lai MIFID varētu sākt darboties 2018. gadā. RTS par pozīciju limitiem varbūt izraisīja plašākās diskusijas Mēs apspriedām šo jautājumu speciālā sanāksmē, un komisijas vērtējums bija tāds, ka esmas priekšlikumā bija panākts uh, labs līdzsvars, bet mēs uzklausījām parlamentu paustās bažas, un mēs uh, risinājām jautājumu par maksimālo ekspozīciju, par ierobežējumiem pārtikai Bet, protams, ir jāpanāk labs līdzsvars arī šeit. No vienas puses mēs apgalvojam, ka vēlamies cīnīties pret spekulāciju, bet no otras puses mēs dzirdām no lauksaimnieku organizācijām, ka mūsu priekšlikums rāda sarežģījumus viņiem, apgrūtina viņu darbu. Un uh, ierobežo viņu. Uh, risku ierobežošana, traucē viņu parasto darbību un risku mazināšanas pasākums, ko viņi īsteno paši. Tas arī līdz ar to mums jāņem vērā, piedāvājot jaunos priekšlikumus. Katrā gadījumā mēs pie šiem jautājumiem strādājam un ceram, ka mums izdosies panākt labu risinājumu šai gadījumā. Paldies! Mēs saprotam, ka mēs kā parlaments drīz ar jums atkal sazināsimies. Mēs par to diskutēsim, un jūs ļoti ātri uzzināsiet mūsu domas. Jo, protams, Mums ir arī jāparādz, kā ar to tik galā. Mēs negribam, lai tā tad vairākums būtu pret. Mums arī jābeidz savus izvērtējumus, ņemot vērā pēdējos priekšlikumus. Tas patiešām ir ļoti svarīgi, tas ir arī ļoti sarežģīti. Nu, protams, ir jāskatās, kā tas ietekmēs konkrētas tirgus lauciņas. Pervanš Bēres lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Komisāra kungs, gribēju jums uzdot jautājumu par Londonas bīržas Tātad šeit bija problēmas ar mikrofonu. Sāku vēlreiz komisiju, Sāra kungs, viceprezidenta kungs, vēlu jums, vēlos jums jautāt par Londonas biržas un uh, Deutsche Vācijas biržas saplūšanu. Komisāra Vestager komentēja šo jautājumu no konkurences tiesību viedokļa, un viņa teica, ka analizēs šo apvienošanos kā uzņēmumu saplūšanu neatkarīgi no Brexit bet jāsaka, ka ša, šajā gadījumā ir ne tikai konkurences aspekts, kas ir ļoti būtisks, bet vēl ir divi citi tikpat būtiski aspekti. Tātad viens ir uh, regulējums, otrkārt uh, uzraudzība no uh, konkurences viedokļa Vestergars kundze negribēja runāt par Brexitu, bet nu, to nedrīkst ignorēt. Tas nozīmē, ka ja izveidosies šāds uzņēmums, tas būs vislielākais infrastruktūras uzņēmums, tas būs uh, ekvivalents 25 miljārdu biržas kapitalizācijai. Nav šādai infrastruktūrai šobrīd ekvivalenta Eiropas Savienībā. Uh, Un tagad nu, mēs diskutēsim par Brexitu, runājot par iekšējā tirgus noteikumu ievērošanu, un tāpat laikā būs šī, šāda milzīga, šāds milzīgs uzņēmums ar sistēmisku ietekmi. Šī vienošanās, kam piekrita Londona, pārēdz, ka uh, uzraudzības iestādes atrodas Londonā. Tad ir jābūt kaut kādam emīra ekvivalentam, lai uh, atbildīgā būtu Eiropas Savienības tiesa, kas uh, apvienotai karalistē savukārt radītu iebildumus, bet tā kā šis ir tik, var gadīties, ka tik liels uzņēmums ar sistemisku ietekmi uh, nebūtu pakļauts Eiropas Savienības kontrolei un kā komisija vērtē šo situāciju, jo nevar tikai skatīties no konkurences noteikuma viedokļa, bet ir jādomā par izaicinājumiem Eiropas eh, finanšu tirgiem šādas eh, uzņēmas aplūšanas gadījumā. Jā, nu no dienu. Ja mēs runājam par vācu bīržas un uh, Londonas biržas saplūšanu uh, šo procesu vada uh, tātad uh, DG.com un mana kolēģe Vesterhagena. Mēs tagad skatāmies, kas tur īsti notiek un kāda lēmuma vēl nav pieņemti. Es pilnībā piekrītu, ka te ir jāver, jāņem vērā neviena konkurences um, aspekta, bet konkurences ģenerāla direkcija, protams, arī ar to rūpīgi iepazīstas. Uh, caur savu prizmu. Jādomā arī par finanšu stabilitāti un regulējušiem aspektiem, un uh, Fiska ģenerāla direkcija arī eh, sniegs savu vērtējumu par to visu. Bet lēmums ir jāpieņem uh, kom ģenerāla direkcijai. Neko vairāk jums tagad nevar pateikt, jo darbs turpinās. You want follow up? You have time. Lūdzu, lūdzu, jums ir laiks. Zinu, votre repūs. Ah, paldies, viceprezident kungs, par šo atbildi, bet, nu, tā mani neapmierina. No konkurences ģenerāla direktorāta viedokļa. Nu, protams, jūs kā viceprezidents un arī uh, Junker kungam, kā komisijas prezidentam, būtu jāpievēršas šiem jautājumam. Būtībā visai komisāru kolēģijai būtu ar to jānodarbojas. Es, protams, uzticos Vestegers kundzē, viņa izvērtēs konkurences aspektus, bet viņai jau nekāda pamata vai kompetences pievērsties e, reglamentācijas aspektiem vai finanšu tirgu stabilitātes. Uh, aspektiem, bet tie arī ļoti svarīgi. Bet jūs esat atbildīgs par finanšu stabilitāti, varbūt jums vajadzētu uh, lūgt sistēmisko risku uh, padomis vai pat centrālās bankas viedokli šajā jautājumā. Uh, uh, again, that... Atkārtošos. Jā, ir aspekti, kas iet tālāk par konkurences lauciņu. Mēs tos tagad rūpīgi studējam un domājam, kā tad pieņemt vislabāko lēmumu, un, protams, es ņemšu vērā jūsu paustās raizes un skatīsimies, kā tās izgaisināt. Paldies! Toirera kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja Dombrovska kungs. Jūs nu pat pieminējāt Vēstāgers kundzi. Pēc komisijas lēmuma par uh, uh, Apple gadījumu īrijā uzņēmums vērsās um, tiesa Amerikā, sakot, ka ir jāvēršas pret komisiju, un uh, kad mēs runājam par bāzeli, tad uh, arī rodas iespējas, ka ASV uh, ekonomiskās intereses šeit tiek pārstāvētas. Un tad jau rodas sajūta. Uh, ka kāds sarunu partneris var mums pateikt, jūsu bankām ir pārāk maz kapitāla, pārāk maz ienesīguma, nu, nu, kur tad jūs ņemsiet šo kapitālu? Un, kad notiek banku uh, kapitalizācija Eiropā, tad uh, ir. Uh, tās tiek padarītas tādas varbūt mazākas konsolidētas, tās sarūk, lai kļūtu stabilākas un uh, kā tad uh, šīs tirgus sadaļas varētu pārņemt, tad var konstatēt, ka ir ārkārtīgi spēcīga konkurence tieši no Amerikas, kas vēlas ielausties šajā uh, nišā. Un, jā, Amerika pirmā vietā, pirmām kārtām, to teica šodien Donalds Trumps, un viņš, protams, vēlas spēcināt savas valsts pozīcijas pasaulē. Es gribēju pavaicāt, vai Eiropas Savienība neizvērtē, vai šī regulēšana nav bijusi pārāk pārspīlēta, un uh, varbūt, ka vajadzētu bankām tomēr vairāk uh, atgriezt šo skābekļa krānu, lai tās atkal varētu kļūt rentablas. Un, ja runājam par komunikācijas saziņu, runājot par Apple lietu, mēs bijām ļoti spēcīgi, un tad, kad mēs varam uh, pietiekam saliedēt uzstāties konkrētos jautājumos, mēs esam pārliecinoši. Uh, Un, ja runājam par Bāzeli, Bāzeles komitejas um, dalībvalsts nevienmēr visas runā unisonā, tādēļ ir sarežģīti panākt tādu saliedētu ES pozīciju. Vai jūs domājat par cita veida pieeju, kā labāk uh, ilustrēt Eiropas prioritātes, nu vai par to ir kaut kāda vienotība? Paldies! vairāki jautājumi izskanēja. Apple. Tur tika sniegts valsts atbalsts un uzņēmums baudīja selektīvas priekšrocības pateicoties nodokļu nolēmumiem. Viņi maksāja daudz mazākus nodokļus nekā normāli uzņēmumi īrijā, kas maksāja standarta nodokļu likmi. Un šāda selektīva pieeja, eh, sniedzot citiem priekšrocības, eh, tika, protams, nosodīta. Te tiek runāts par eh, to, ka mēs it kā apstrīdam uh, uzņēmumu nodokli īrijā un iejaucamies dalību valstu likumdošanā, bet tā nav. Tieši pretēji komisija teica, ka Apple vajadzētu maksāt īrijā noteikto uzņēmumu nodokli likmi. Par bāzeli runājot. vairākas reizes jau par to runāju, man daudz ko nav šeit piemetināt, bet varu atkal atkārtot. Mums ir jārunā vienbalsīgi par bāzeli, jābūt saliedētiem, un to mēs cenšamies panākt. Jautājums vai regulējums nav pārāk pārspīlēts atsevišķās jomās Tieši tādēļ mēs uzsākām šo call for evidence procedūru, lai redzētu, kur tad um, no, šie konkrētie likumi ir bijuši auglīgi, kur tie ir atmaksājušies un uh, Mums bija jāsaprot, vai tādus labus rezultātus var sasniegt ar vieglāku likumdošanas slogu, vai var likumdošanu padarīt proporcionālāku, it sevišķi runājot par mazākiem uzņēmumiem, MVO, nu vai šie informācijas sniegšanas pienākumi var tik kaut kādā veidā optimizēti un padarīti vienkāršāki. Uh, Mēs esam informāciju apkopojuši, sagatavosim ziņojumu jau šomēnes un nekavējoties dažas no atziņām sāksim īstenot savos likumdošanas priekšlikumos, tās iedzīvināsim. Emīru un tā tālāk un tā joprojām. Jā, šis jautājums bija ļoti labs. Mēs nevēlamies, protams, tagad. Uh, izārtīt, atšķetināt savu stingro likumdošanu, bet, protams, ir vietas, kur ir iespējami uzlabojumi un proporcionalitāte. Paldies! Thank you very much. Uh, I... Paldies! Šķiet varam beigt šīs ļoti auglīgās diskusijas. Mums arī jārunā par e, VUM vienoto uzraudzības mehānismu. Un, protams, komisijai arī par to ir jāpalauza galva, un komisija e, runā par pīlāru divi, kas tiks izmantots e, prep procesā lai varētu atrast kaut kādu veiksmīgu risinājumu šai dilemmai. Likumdošanai ir jābūt skaidrai un vienkāršai. Šis būs tāds kā buferis. Jārunā par sāziņu komunikāciju, atklāto informāciju un mums ir tirgus iestādes, kas var piemērot likumdošanu un var rasties tāda situācija, ka ir kopīgs ietvars, bet tas tiek interpretēts un piemērots atšķirīgi. Un ja tāds bufers tiek izmantots vienā valstī un citā nē, būtu ļoti labi, e, ja mēs varētu šeit runāt arī par esma. Un ir jābūt tādai vienotai. Um, vienotai mehānismu piemērošanai. Nu, es vienkārši to gribēju pieminēt šajā dialogā. Mums par to tagad nav pārāk plaši jārunā. Es arī uh, pavaicāju to Danielai no I, un viņa man piekrita. Mēs vēlamies šīs problēmas atrisināt. Vai jūs gribētu kaut ko piemetināt, lūdzu, komisārkungs? Jā ļoti ātri atbildēšu. Mēs uh, centīsimies to atrisināt. Uh, ar savu jaunā priekšlikuma palīdzību, kas tiks iekļauts likumdošanas pakotnē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Domāju, tagad varam darbu beigt. Paldies, Dombrovska kungs. Gribu kolēģiem atgādināt, ka pārskatot banku dokumentāciju mēs balsosim par rezolūciju rītdienu, un kā jau teicu, ir jābūt konsekventiem un jāievēro tie principi, ko mm, jau minēja Dombrovska kungs. Tā tad ņemot vērā uh, dalībvalstu vienošanās un kapitāla prasības, ir jābūt uh, harmonizācijai starp jurisdikcijām. Liels paldies un esam darbu beiguši.